viens otram virsū, bet es zinu, ka jums ir vairāk jautājumu mums uzdodami. Vispirmām kārtām es vēlētos pateikt Tā kā mūsu videokonferences tiek arī raidīta tiešraidē, tad mūs var redzēt gan internetā, gan arī parlamenta televīzijā. Līdz ar to ber, šo sēdi var redzēt arī Berlīnai. Es tikai vēlējos pateikt, ka šis ir sava veida pilota projekts jauno tehnoloģiju izmantošanai parlamentā. Un tā ir augstās izšķirtspējas videokonferences. Un mēs esam pirmā parlamentārā komiteja, kuras šādā veidā sadarbojās ar citām parlamentārajām komitejām citos parlamentos, un es vēlētos pateikt pateikties mūsu kolēģiem Berlīnē, ka jūs piekritāt šādi strādāt. Un es ceru, ka tas mums visiem būs adekvāti. Vispirms par to, kā mēs strādāsim. Mēs tātad strādājam mūsu lielajā komitejas, komitejas sēžu zālē. Līdz ar to, e, kad kolēģi runās, jūs redzēsiet kolēģis daudz skaidrāk nekā uh, mani. Uh, Līdz ar to tā tad būs e, deputāti, kur izteiksies, tad mums būs diskusijas un līdzīgi. Profesionālo kvalifikāciju savstarpēji atzīšana ir viens no galvenajiem jautājumiem mūsu komitejas prioritātēs. Un e, mūsu komiteja strādā pie šī priekšlikuma reformas. Un, eh, lai mēs sagatavotu mūsu politisko viedokli, tātad, lai parlaments sagatavotu savu politisko viedokli, mēs sagatavosim ziņojumu, kurā izskatīsim gan eksistējošo likumdošanas aktu un direktīvu īstenošanu, gan arī to, ko mēs vēlētos tajās mainīt. Un Anna Markār, Maklārkina ir atbildīgā referents par, referent par šo jautājumu, Un mēs sagaidām, ka komisija visticamākais šā gada decembrī sagatavos likumdošanas priekšlikumu grozījums vai jaunu likumdošanas pro priekšlikumu. Tāpēc, godātie kolēģi Berlīnē, ir ārkārtīgi interesanti dzirdēt jūsu viedokli. Tie bija mani ievadvārdi, un tagad es vēlētos dot vārdu Hinskina kungam, kurš ir Bundestāga atbildīgās komitejas prieksēdētājs. Pēc tam došu vārdu Mark Larkins kundzei, kura sniegs ieskats savā ziņojumā, un pēc tam es ceru, ka mēs dosim vārdu attiecīgi vieniem un otriem runātājiem. Uh, Un pēc tam es ceru, ka mums būs brīvā mikrofona procedūra un tiešām ceru, ka kolēģi pieturēsies pie noteiktiem laika limitiem. Un e, esmu pārliecināts, ka arī jūs Berlīnē pieturēsieties pie laika grafika. Tātad sveiku, sveicinu jūs Bundestāga komitejas priekšsēdētājs Lūdzu. Sirsnīgs paldies, kolēģi Harvāra kungs, par jūsu ievadvārdiem tieši šīs um, dāmas un kungi vācu pusē nodarbojas ar uh, tehnoloģijas jautājumiem, un uh, tieši tādēļ mēs ļoti labprāt esam iesaistījušies šajā pilotu uh, projektā. Un uh, runāšu uzreiz par to, ko jūs šeit pieminējāt un uh, runāsim uzreiz par uh, konkrētajiem tematiem. Mēs esam ļoti gandarīti, ka IMKO komitejas um, deputāti, kā arī citi kolēģi, kas šeit ir zālē, runās tieši par šiem jautājumiem. Iekšējā tirgus un patērētā aizsardzības komitejai un arī uh, vispār Eiropā ļoti nozīmīgi ir runāt par profesionālas kvalifikācijas īstenošanu, jo šādi tiek veicināta personu brīva aprita. Tādēļ um, direktīva par profesionālās kvalifikācijas īstenošanu ir īpaši nozīmīga. Un mēs esam ļoti iepriecināti, ka iekšējā tirgus un patērēta aizsardzības komiteja Eiropas parlamentā ir sākus strādāt ar šo jautājumu. Un paldies arī par šo iniciatīvu par video konferenci. Mēs ar lielu interesi esam uh, izlasījuši uh, Emas um, Klārkens uh, kundzes uh, ziņojumu. Vācija šo direktīvu ir atbalstījusi uh, jau no paša sākuma. Pagājušo gadu laikā ir sasniegts uh, daudz kas, taču direktīvas uh, pārstrāde dod mums arī plašas iespējas. Proti, uh, atzīšanas procedūras vienkāršot, padarīt tās patērētājiem vienkāršākas un saprotamāks. Un mēs atzinīgi vērtējam arī to, ka Eiropas komisija zaļajā grāmatā ir ietvērusi daudz vācu priekšlikums. Liela daļa no priekšlikumiem vācu skatījumā ir liederīgi izmantojami, lai padarītu iespējama pilsoņu pārvietošanos, lai būtiski atvieglotu Mm, strādāšanas iespējas un arī, lai garantētu šo augto profesionalitātes līmeni. Šodienas video konference dod mums īpašu iespēju runāt par grozījumiem, par to, kas ir nepieciešams kā izmaiņas. Es gribētu pieminēt tematu par uh, profesionālās apmācības apliecībām. Par to jau 2009. gadā Eiropas parlaments runāja. Par to tika sastādīts arī, zi, eh, arī rezolūcija, atvainojiet. Izcelsmes valstī izdotās apliecības var atvieglot uh, kvalifikācijas pārvaldi valstī, kurā persona ir iebraukusi. Noteikti eh, interesants arī ir jautājums, eh, kāda ir minimālā izglītība eh, tajos amatos, kuros cilvēks vēl strādāt, un vai automātiska profesionālās kvalifikācijas īstenošana ir iespējama. Es redzu, ka vēl ir jādiskutē par kvalifikācijas pakāpju atcelšanu. Es domāju, ka par to mums vajadzētu to ļoti intensīvi vēl diskutēt un pārdomāt šo jautājumu. Es esmu uh, runājis ļoti īsi. Šeit Vācu pusē ir ļoti daudz speciālistu un centīšos sarunas gaitā viņus aicināt izteikties. Un a, uh, ar lielu nepacietību gaidu arī jūsu domas par to, ko jūs vēlaties teikt, lai uh, mēs ļoti liederīgi un efektīvi varētu strādāt uh, šai jautājumu risināšanā. Paldies! Paldies, paldies par šiem ievadvārdiem, un tagad es vēlētos dot vārdu Emmai Maklarkinai, kas ir mūsu komitejas referente. Un Emmai četras minūtes, un pēc tam priekšsēdētāja kungs Berlīnē es eh, atkal došu vārdu jums, lai jūs dotu vārdu jūs pirmajam runātājam. Maklārkins kundze. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Ir ļoti patīkami redzēt visus jūs šodien, un es vēlētos pateikties kolēģiem, un priecājos, ka mums šodien ir kolēģi no Vācijas Bundestāga, un tiešām esmu pārliecināta, ka mums būs auglīgas diskusijas. Uh, Šis ir mans pirmais ziņojums kopš ievēlēšanas parlamentā, un tas ir ārkārtīgi svarīgi. Un pagājušajā gadā es jau sagatavoju atzinumu par to, kā šīs, kāda ir šī situācija ir Eiropas Savienībā. Un pirmais, kas man ieinteresē, kāda ir veselības aprūpē strādājošo pārobežu savstarpēju atzīšana. Tas ir ārkārtīgi svarīgi gan uh, patērētāju drošībai, pacientu aizsardzībai, gan arī profesionāļu pārvietošanai pāri robežai. Un eh, es atbalstīšos uz komisijas sagatavotajiem priekšlikumiem. Tiekoties ar kolēģiem, visi apgalvo vienu un to pašu. Uh, Profesionālie un strādājošie Eiropas Savienībā sagaida, lai viņiem tiktu nodrošināts adekvāts pamats brīvai pārobežu pakalpojumu sniegšanai. Un e, iedzīvotāji tiešām vēlas sagaidīt, lai būtu vienots tirgus, un mums viņiem ir jāpalīdz izveidot tādu ietvaru, kas viņiem palīdzētu šādi strādāt. Brīvāka un vieglāka strādājošo pārvietošanās, mums ir jānodrošina, lai, dar, lai dalību valstis īstenot jau patreiz pieņemto direktīvu. Vienlaicīgi mums ir jāmēģina neaplikt strādājošos ar papildus birokrātisko slogu. Komisija ir apsolījusi sagatavot gan zaļo grāmatu, gan arī izvērtējošo analīzi. Uh, Un eh, no visām 27 valstīm, no dažādām organizācijām, profesionālajām apvienībām, valdību, atbilstīgajām institūcijām ir saņemta 371 atbildi par to, kas notiek. Lielākoties viss darbojās ārkārtīgi patīkami un labi, un tomēr dalību valsts vēlas redzēt eh, arī zināmas izmaiņas. Un es, apkopojot visus šos viedokļus un ņemot vērā patreizējo situāciju, uh, Šobrīd ir skaidrs, ka ir zināms uzticēšanās trūkums dalību valstīs. Dalību valstis e, sūdzas, ka starp tām nav pietiekama adekvāta informācijas apmaiņa, un strādājošie un profesionāļi savukārt apgalvo, kā viņiem tiek likti šķēršļi. Es uzskatu, ka tas ir skaidrs pierādījums tam, kā iedzīvotāju iekšējā tirgus izmantošana var tikt atvieglota. Un mums ir jārunā par profesionālo kvalifikāciju savstarpēju atzīšanu. Direktīva jau ir pieņemta, mums ir nepieciešama vienota un vienkāršota savstarpējās atzīšanas procedūra, un mums ir jānodrošina augsta pakalpojuma kvalitāte, lai aizsargātu visus iekšējā tirgus dalībniekus un galvenokārt pacientus. Ņemot vērā visu iepriekš minēto, es vēlētos izveidot interneta informācijas portālu, kurā cilvēki varētu mm, iegūt informāciju par to, kā pārvietoties pāri robežām un strādāt citā valstī. Direktīvas modernizēšana ir nepieciešama, jo ir pat tādi normatīvi akti, kura tika pieņemta un vēl joprojām darbojās pirms 30 gadiem. Mums ir nepieciešams izvērtēt to, kā profesionālo savstarpo, savstarpējo atzīšanu varētu uzlabot dalību valstīs. Vēl bez tam dalību valstīs ir jāizveido adekvāts profesiju katalogs, kurš būtu savietojams ar citām dalību valstīm. Runājot par veselības aizsardzības strādājošo aspektu šajā direktīvā, tad tiešām runa iet par zināmas profesionālās apliecības, jeb kartes izveidošana, kas tiktu pieslēgta iekšējā tirgus profesionālā stabulas sistēmai. Un, piemēram, ja kāda veselības veselības aprūpē strādājušie strādā citā dalību valstī, tad viņiem būtu iespēja izmantot šo sistēmu. Nākamais - valoda. Mums ir jāaizsargā gan patērētāji, gan arī pacientu tiesības, bet, eh, lai atvieglotu uh, pārvietošanos, tad eh, ir jāpieprasa dažādu profesionālo apvienību sadarbība, un to arī ir pieprasījusi dalību valsts. Jebkurā gadījumā šobrīd ir pieprasīt šā koncepta īstenošanu reālajā dzīvē. Mums ir nepieciešama tālāka direktīvas izvērtēšana, un mums ir nepieciešams arī šī re, re, šī ziņojuma aspekts izvērtēt sīkāk. Bet tagad es vēlētos uzklausīt manu kolēģu viedokļus par to, kā šo direktīvu mēs varētu uzlabot visiem iedzīvotājiem. Prieksēdētājs Annai Marklākunai paldies! Es eh, redzu, ka jūs ārkārtīgi steidzāties, un tomēr jūs ieturējāties savās četrās minūtēs, un tagad došu vārdu komitejas priekšsēdētājiem Vācijā lūdzu. Jā, ļoti labprāt. Paldies par uh, referents teikto. Tas ir radījis tādu labu pamatu mūsu diskusijām un došu uzreiz vārdu dažādo frakciju runātājiem. Pirmais runātājs būs Nadina Šönes kundze. Viņa pārstāv Kristīgo demokrātu uh, savienības uh, un Kristīgo demokrātu apvienības uh, deputātus. Dargie kolēģi, deputāti, deputātes Eiropas parlamentā un arī šeit Bundestagā, paldies par atzinumu un paldies arī par šīs apmaiņas organizēšanu. Tas mm, uzlabo sadarbību starp parlamentiem. Mūsu šodienas temats proti profesionālās kvalifikācijas direktīvas uzlabošana uh, kalpo uh, mūsu uh, visu interesēs un um, darīs uh, vienkāršāku kvalifikācijas atzīšanu. Pārstrādājot šo direktīvu, Vācija savus pienesums ir devusi jau ļoti agri. Komisija mūsu ierosināto jau ir daļēji iestrādājusi. Man ir uh, piešķirts tikai divas uh, minūtes runas laika, tādēļ pieminēšu tikai dažus kritiskus punktus. Un šādi mēs varētu turpināt mūsu diskusiju. No vienas uh, puses tādu daļēju pieeju amata īstenošanai mēs vērtējam kritiski, jo tas būtu pretrunā ar uh, profesijas. Uh, uh, jēdzienu kā tādu, jo uh, mēs tikai daļēji, jā, uh, jo atsevišķās jomās kvalificēts uh, personas pieeju uh, kopumā uh, profesijas veikšanai um, ierobežot. Bez tam Vācijā ir tā sauktā duālā profesionālā uh, apmācības sistēma, kas ir bijusi ļoti pozitīva arī attiecībā uz uh, dar, bezdarba samazināšanu. Bez tam Uh, mēs kritiski vērtējam arī uh, veselības aizsardzības jomu. Arī šajā jomā Vācijā duālā apmācības sistēma pēc desmit gadu skolas apmācības un arī vidusskolas uh, beigšanas ir pierādījusi sev kā veiksmīga, kā augstas kvalitātes sistēma. Līdz ar to mēs neredzam, ka šeit būtu kas jāmaina. Un trešais punkts. Tas, tās ir tās sauktās brīvprātīgās profesionālās kartes. Un tās kalpos tam, lai. Um, profesionālā kārta sniegtu labākas iespējas, lai darbs būtu vienkāršāks, un mēs arī um, vēlamies, lai pieņēmēja valsts šādu dokumentu arī uh, izskatītu, bet brīvprātīgi. Uh, taču, nu, rezultātus vēl nevajadzētu pilnīgi noteikti. Un pēdējais. Automātiskā atzīšana. Mēs domājam, ka minimāls kvorums deviņas dalību valstis uh, mm, radītu sadalījumu, un tādēļ domājam, ka par to vajadzētu vēlreiz pārdomāt. Tātad kritiskie punkti vēlreiz ir uh, tie, ko es minēju, bet kopumā uh, direktīvu un grozījums mēs atzinīgi vērtējam. Mūsu iesniegtie dokumenti jau jums ir pieejami. Paldies jums par paveikto darbu pilsoņu labā un arī, lai veicinātu konkurētspēju Eiropā. Paldies! Paldies! Uh, Harborkungs, tagad jums vārds well, we're getting an extremely good. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Mums ir ārkārtīgi labs kvalitātes, kvalitātes prasības gan video, gan arī skaņas signālam, un es vēlētos pateikties arī tulkiem. Un tagad es došu vārdu ēnu referentēm, ēnu referentiem no dažādām politiskajām grupām. Uh, Maklārkins kundze ir no EFR grup, grupas, un tagad es vēlētos dot vārdu Konstancei Legrips kundzei no EPP lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Sākumā es uh, gribu sveikt Bundestāga kolēģus, uh, kas ir iesaistījušies šajā konferencē, un tas ļauj mums tādu ciešu sadarbību starp nacionālajiem parlamentiem un arī uh, Eiropas parlamentu uh, veidot. Um, viedokļa apmaiņa ir ļoti nozīmīga, un mēs uh, varam uzreiz tādu uh, atsākties uz uh, fórumu, kas bija Krakovā pirms dažām dienām priekšējo tirgu. Mums bija iespēja diskutēt ar dažādu uh, profesionāļu uh, apvienībām, arī ar pilsonisko sabiedrību, ar dažādu zemju parlamentāriešiem. Es gribētu precizēt, ka uh, Mm, mēs zinām, ka Vācijas Federatīvā republika ir paudusi bāžas arī par um, šīs um, likumdošanas modernizāciju. Uh, no vienas puses daļēji pieņem uh, pakalpojumu sniegšanu un uh, proaktīvā darbība, kā arī profesionālā kārte. Tie ir tādas sarežģīti jautājumi runājot par profesionālas kvalifikācijas īstenošanu, runājot par mūsu Eiropas likumdošanu. Ziņojums, par kuru mēs uh, IMCO komitejā tagad diskusējam, manuprāt, atbilst visiem šiem uh, uh, punktiem, par kuriem ir paustas bāžas, un es ceru, ka mēs sniegsim konkrētas atbildes uz tiem projektiem, kādi mums liekas ļoti nozīmīgi mums Eiropas parlamentāriešiem un arī Nacionālo parlamentu pārstāvjiem. Mēs šādi varēsim uh, um, uzlabot likumdošanu. Atzīšana par profesionālo kvalifikāciju ir um, vienotā tirgus uh, priekšlikuma sastāvdaļa, un komisārs Barņē to minēja kā vienu no galvenajiem, um, galvenajām svirām konkurences uh, spējas veidošanai. Un es gribētu runāt ļoti precīzi par profesionālo uh, karti. Uh, Manā izpratnē Eiropas profesionālā karta var būt um, konkrēts mobilitātes līdzeklis, tas varētu būt sinonīms vienkāršošanai vislielākajā mērā un efektivitātei gan profesionāļiem, gan arī atbilstošajām institūcijām dalību valstīs. Tas nāks par labu pilsoņiem, mēs virzīsimies uz priekšu, pilsoņi sagaida šādu soli Protams, ka ieviešana uh, ir saistīta ar visiem tiem jautājumiem, kas ir saistīti gan tehniski, gan uh, kartas veidu, kāda datu bāze, kāda ir juridiskie jautājumi, lai aizsargātu personu datus un arī uh, Uh, finanšu jautājumu, izmaksas. Um, šie jautājumi m, ir nozīmīgi, mēs par viņiem runājam ziņojumā, un, protams, uh, gaidam arī jūsu uh, uh, viedokli. Manā skatījumā būtiskākais ir tas, lai šī profesionālā karte būtu brīvprātīga, nevis mm, obligāti. Un noteikts uh, e, profesijas ievērotu to pieredzi, kāda ir Vācijā, piemēram, inženieru zinātnēs. Un jā, jārunā, nu, cik tā tādu varētu izmantot. Mēs esam gatavi strādāt, lai arī mūsu profesionāļi būtu gatavi strādāt. Un paldies arī par jūsu konkrētajiem jautājumiem. Paldies! Uh, thank you very much, Mrs. Legrip. Paldies uh, Legripas kundzei. Un uh, es vēlējos pateikt, ka es esmu arī. Tātad uh, es uh, atkārto priekšsēdētājs. Vēlējos pateikt, ka es uh, vēlētos sveikt arī komisijas DG priekšsēdētāju uh, Un, eh, ja, jum, ja mums paliks laiks, tad es došu arī vārdu jums pāris komentāriem. Es vēlētos, lai mūsu deputāti to zinātu, un tagad dod vārdu jums nākošajam runātājam. Ļoti labprāt, Herbor kungs, ka jūs vēlreiz mums dod vārdu, cik tā nu ir iespējams. Un mēs, protams, gribam ļoti daudz ko uh, tagad izdiskutēt. No vācu puses uh, Klaus Bartels uzstāsies. Viņš ir šī jautājuma, atbildīgais par šo jautājumiem sociāldemokrātu uh, frakcijā. Bartelkungs, jums vārds. Paldies un labdien visiem. Mēs piekrītam direktīvas grozījumu nospraustajiem mērķiem tādā plašā izpratnē, bet mēs domājam, ka priekšlikumi ir tikai daļēji piemērot, lai sasniegtu šos mērķus. Tādēļ mēs domājam, ka šī konference ir ne tikai tehnisks vingrinājums, bet ceram, ka tai patiesi būs ietekme uz šo direktīvas grozījumu procesu. Nu, sākumā par konkrētiem pur, punktiem runājot, jāsaka, ka ir arī viedokļa atšķirības starp lielajām uh, frakcijām. Tie četri punkti, kurus Šenkundze uh, minēja, tos atbalstam arī mēs. Un vēl gribu piebilst to, ka diskusijās par pakalpojumu direktīvu bija arī dažādi viedokļi, un mēs domājam, ka profesionālās kvalifikācijas direktīva nedrīkst izmantot, lai it kā nu, no, no praizmugrējiem turvīm ieviest izcelsmes uh, valsts principu. Un tādēļ uzsvars atsevišķiem uz, atse, uz, uz atsevišķiem gadījumiem, piemēram, uh, ekskursiju vadītāji un cits nedrīkst tikt izmantots, lai visu sistēmu uh, lai visu šo profesionālās kvalifikācijas sistēmu mainītu. Tie ir tādi atsevišķi gadījumi, par kuriem mēs dažkārt runājam, un sistēmu kopībā, kopumā tie neskar. Un otrkārt es gribu um, teikt, ka arī uh, profesionālo kartu mēs domājam, ka tas ir liederīgs, bet tam nevajadzētu būt automātiskam. Uh, un vajadzētu saglabāt atzīšanas procedūru uzņēmēju valstīs. Un šī profesionālā karte, tajā nevajadzētu ietvert datus, kas ir attiecināti uz personu. Otrakārt, mēs gribam saglabāt šo uh, amatu principu, šo daļējo pieeju. Mēs vērtējam krit holistiski un vēlamies uh, pieeja profesijai vērtēt kopumā un gribam arī, lai klasificēšanas sistēma uh, netiktu vēl vairāk sarežģīta. Un tādēļ mēs ieris, ierosinam klasifikācijas uh, sistēmu uh, pēc iespējas vienotu veidot par amatiem un, piemēram, atbilstoši Eiropas kvalifikācijas ietvariem. Bez tam mēs vēlamies norādīt vēl arī uz uh, valodu zināšanu nozīmi. Tas ir nozīmīgi uh, noteiktās profesijās un arī ievērojot patērētāju aizsardzības. Respektīvi, ir jābūt uh, obligātām prasībām uh, un obligātam risinājumam attiecībā uz valodām uzņēmēju valstī. Pārējos uh, punktus pieminēja jau mūsu kolēģi. Paldies, paldies kolēģim Bartalē, un tagad uh, Harborkungs uh, jums uh, atkal vārds. Uh, thank you, Chairman. Uh, well... Paldies, priekšsēdētāji kungs, un tagad uh, vēlētos dot vārdu Bernadette Verno, kas ir uh, sociālistu un demokrātu grupas ēnu referente. Lūdzu, divas minūtes. <laughs> Es mēģināšu ievērot man piešķirto runas laiku. Paldies, priekšstādātāji kungs, esmu ļoti uh, gandarīta par to, ka mums ir šīs diskusijas ar nacionālajiem parlamentiem, jo es domāju, ka Eiropa veidojas ne tikai Eiropa parlamenta darbā, bet arī īpaši Nacionālo parlamenta darbā, kas strādā pie noteiktiem jautājumiem visu to jautājumu apjomā. Tātad runājot par uh, direktīvas 2536 par profesionālā kvalifikāciju īstenošanu pārskatīšanu, šo darbu esam aizsākuši jau pirms laika, strādājam kopā ar komisiju. Un domāju, ka šī 2005. gada direktīvas izmaiņas ir nepieciešamas, lai atbilstu mobilitātei komitejai, kas īpaši uh, akcentuējas un arī uh, īpaši skaidri ir uh, attiecībā uz jauniešiem. Jaunieši zina, ka viņiem ir jādodas uz ārzemēm uh, profesionālās kvalifikācijas tāšanai, lai strādātu labāk. Aber Sie, wir hören Sie nur im Fra Mēs jūs dzirdam tikai franciski. Es uh, lūgtu uh, vācu tulkojumu. Jā, mēs atkal dzirdam. Jā, mēs dzirdam. Tagad viss ir kārtībā, saka vācu puses priekšsēdētājs. Moi qui suis particulièrement fait. Es esmu tik ļoti piekususi šodien, bet nu nekas, nekas, atvainojiet. Visdrīzāk bija neliela tehniska problēma. Mēs arī par tehniskām um, problēmām runājam politiskās direktīvās, bet nu mēģināšu vēlreiz atkārtot. Esmu ļoti gandarīta strādāt kopā ar nacionālajiem parlamentiem. Esmu vienreiz aizstāvējis šo ideju un domāju, ka Eiropas projekts ne tikai Eiropas parlamentā, bet arī visu nacionālo parlamentu kopumā tiek īpaši uh, izplatīts. Parlamenti sadarbojas ar mums un 2005. gada direktīva par profesionālo kvalifikāciju Situācija ir tāda, ka šī uh, direktīva, um, tai ir vairāki trūkumi. Kādēļ? Tādēļ, ka mobilitāte ir aizvien aktuālāka. Un ne tikai raugoties uz uh, statistiku par jauniešiem, kas vēlas strādāt ārzemēs. Un dažiem tas ir nepieciešams vienkārši to darīt. Un ir nepieciešams, lai Eiropas profesionāļi varētu būt mobili. Tas ir nozīmīgi iekšējiem tirgumam, mēs to vairāk kārt esam uzsvēruši. Tas ir nozīmīgs mūsu uzņēmumu konkurētspējai, mūsu valstu konkurētspējai. Uh, un arī uh, mm, ir jābūt drošībai uh, tiem, kas strādā un strādā. Un tāpat arī jādomā par patērētāju aizsardzību, par patērētāju aizsardzību aizstāvēšanu. Es mm, aizstāv arī daļai kolēģu teikto un piekrītu es pēdējai kolēģi teiktiem, bet tas, tas ir normāli, jo nav nekādu, teiksim, tādu robežu, kas mūs darētu. Bet esmu diezgan kritiska arī par šo daļējo pieeju, un mēs atgriezīsimies pie šī jautājuma. Un tad, kad jūs runājat arī par valodas zināšanām, kas ir saistīta ar problēmām, tad es domāju, ka šajā direktīvā um, uh, ir jānosaka, kāda harmonizācija profesionālās kvalifikācijas atzīšanas procesā, kādu mēs to gribam, vai tas ir tikai iniciatīvais process un turpināta šī apmācība, kas turpinās arī dažādās valstīs, tāpat arī valodas zināšana un arī profesionālās kārtas. Visi zina manu pozīciju, es domāju, ka tas var būt ļoti liederīgs. Um, instruments, kas mobilitāti uzlabot un kas uh, norāda uz to, ka iekšējais tirgus nav tikai persona un uh, preču uh, aprita un mobilitāte nav vēl pietiekami labi uh, atrisināt. Bet uh, šī profesionālā karte varētu būt ekonomiskās bagātības tāds tā kā avots, jo mēs ļoti skaidri nosakam instrumentus, kas šo mobilitāti uzlabos, regulēs tās pielietošanu un dot precīzus kritērijus tiem profesionāļiem, kas izmantos šādu iespēju un strādās. Paldies! Paldies! Paldies jums, Bernadeta! Tagad izskatās, ka viss ar tulkojumu ir klātībā, kārtībā, un tagad dod vārdu Bundestāgam, lūdzu. Paldies, es došu vārdu liberāļu frakcijas uh, spīkerei Klaudijai Bēgelei un viņa ir ziņotāja tieši šajā jautājumā Vācijas Bundestagā. Paldies, priekšsēdētāji! Labdien! Sveicināti kolēģi Briselē! Es ļoti priecājos, ka šodien man ir iespēja izklāstīt manas frakcijas viedokli šajā jautājumā. Un Vācijas liberāļu partija ļoti priecājas par to, ka ir iecerēts pilnībā pārstrādāt attiecīgās direktīvas, jo to mērķis ir panākt, lai mobilitāte Eiropas Savienībā kvalificētiem cilvēkiem tiktu atvieglināta un uzlabota. Mums pietrūkst arvien vairāk speciālistu, šis jautājums kļūst arvien aktuālāks visā Eiropas Savienībā, un tāpēc vajadzība tiešām ir liela un ir nepieciešams, lai šī pārrobežu zināšanu pārnese notiktu bez liekas birokrātijas. Un kā savas frakcijas spīkere, es īpaši esmu ieinteresēta mazo un vidējo uzņēmumu tālākā attīstībā. Uh, vidus, vidējie uzņēmumi uh, spēja darboties labi, ja uh, ir laba caurskatāmība attiecībā uz visām, visiem Eiropas Savienības likumu aktiem. Ja mēs atceramies Kopenhāgenu, tad tās viena no iecerēm bija izveidot izglītības telpu Eiropā. Un runājot par profesionālās kvalifikācijas atzīšanu, tas viss ir ļoti labi, bet nedrīkst novest pie tā, ka vidējiem maziem uzņēmumiem nākotnē būs jāsastops ar ļoti, ļoti lielu birokrātisko slogu. Uh, bet eh, citā eh, pārējā visā es varu pievienoties kolēģei Šēnas kundzei un gribu teikt lielu paldies par iespēju piedalīties šajā konferencē. Liels paldies, Beigelis kundze! Tagad došu atkal vārdu mūsu kolēģiem Eiropā. Lūdzu, Hārbora kungs, tagad vārds jums. Paldies! un eh, liberāļu grupas ēnu referents Kristiāns Buzoji būs nākamais runātājs. Paldies! Es ļoti priecājos, ka beidzot ir pienākusi izdevība apmainīties domām ar kolēģiem Bundestāgā Un, protams, ka sadarbībai ar kolēģiem ir mērķis ir uzlabot mūsu kopīgo likumdošanu. Runājot par e, speciālistu kvalifikācijas atzīšanu, tas ir ļoti būtisks jautājums. Un es priecājos dzirdēt, ka Vācija to atbalsta. Ir jāatvieglo um, un jāvienkāršo profesionālās kvalifikācijas atzīšanas procedūra, lai cilvēkiem būtu vieglāk mainīt savu darba vietu, bet nedrīkst uz, padarīt situāciju daudz sarežģītāku, attaisnojoties ar šiem gadījumiem, kuros tik izmantot turistu grupu vadītāji. Un Varbūt pat uh, pašreizējo deklarēšanas sistēmu nākotnē varētu aizstāt labāka un vienkāršāka sistēma, kas balstās uz brīvprātību. Vācijas valdība, Vācijas valdībai ir taisnība sakot, ka e, cilvēkiem, kas ir tikko pabeiguši augstskolu, ne, ir grūti pierādīt, ka viņiem ir jau darba pieredze. Viņi to nemaz nevar izdarīt. Un automātiskās atzīšanas sistēma, varētu teikt, darbojas apmierinoši, bet ir nepieciešams to aktualizēt, turklāt darīt to regulāri. Manuprāt, minimālajām apmācības prasībām ir jābūt ne tikai tā, ka tiek noteikti, noteikts termiņš vai apmācības ilgums, bet jāņem vērā citi kritēriji. Un ir vajadzīgi vēl papildus soļi, lai cilvēki spētu uzticēties šai sistēmai un vēlētos to izmantot. Un es domāju, ka no vienkāršošanas iegūs visi gan speciālisti, gan patērētāji. Paldies, Buzoja kungs! Un tagad atkal došu vārdu um, vadītājam Berlīnē. Paldies! Tagad došu vārdu mūsu kolēģei un ekspertei Agnesei Alpersei, kas pārstāv kreiso partiju Vācijas Bundestāgā. Paldies! Labdien, kolēģi! Ļoti priecājos piedalīties šajā domu apmaiņā. Mēs priecājamies par iecerēm grozīt šo profesionālas kvalifikācijas atzīšanas direktīvu, bet uzdevumi tomēr vēl ir palikuši. Uh, ko nepieciešams risināt. Ļoti būtiski būs redzēt, kā valstis nodrošinās un atbalstīs valodu apmācību speciālistiem, kas vēlas uh, būt mobili, un te valstīm vēl būs daudz darāmā. Lai sistēma būtu caurskatām un vienkāršāka, ir jāraugās, kādas iespējas ir valstīs kurās gandrīz tūkstoši iestādes ir atbildīgas par šīs direktīvas ieviešanu, un kā izdosies nonākt pie vienotiem standartiem procedūrās. Ja atzīšanas procedūrā tiek atzīta tikai daļēja kvalifikācijas iegūšana, tad ļoti svarīgs ir jautājums par to, vai tiek garantēta tālāka izglītība un vai cilvēki var šīs iespējas izmantot. Tas attiecas tādā pašā mērā arī uz migrantiem, kas jau dzīvo Eiropā un arī uz tiem, kas vēlās mainīt savu darba vietu, pārceļoties uz citu valsti. Cits jautājums ir arī datu aizsardzība. Un tāpēc ir jānosaka un turpmāk jātīsta profesionālās kvalifikācijas atzīšanas standarti, lai varētu īstenot šo automātisko atzīšanas procedūru. Liels paldies! Paldies! Paldies, ka jūs tik uh, Mm, kompakti visu izklāstījāt. Tagad dodu vārdu atkal jums, Hārbora kungs. Paldies! Un pēdējais runātājs no ēnu referentiem ir Haider Rīle, kas pārstāv zaļos. Uh, paldies! Sarakstā, diemžēl, ir mana Dānijas kolēģi, kas šodien atrodas Varšavā, Krakovā, un es esmu ļoti pateicīga par iespēju uh, šodien piedalīties. Arī mēs iesniedzām grozījumu priekšlikumus attiecībā uz skolas izglītības ilgumu. Mums nevajadzētu dot signālu, ka cilvēki, kas īsāku laiku ir gājuši skolā, tādēļ cieši vēlāk savā profesionālajā dzīvē. Mēs esam to izklāstījuši arī Eiropas komisijas pārstāvjiem un redzam, ka tomēr lieta virzās tā, kā mēs to vēlamies. Ļoti svarīga būs sadarbība starp Eiropas parlamentu un um, nacionālajiem parlamentiem, turklāt tai jākļūst daudz labākai, jo mēs redzam, ka līdz šim uh, iecerētās procedūras bieži prasīja ļoti daudz laika un bija ilgas un garas un smagnējas. Mums ir jāizmanto pieredze, kas ir iegūta un jānovērš situācija atkārtošanās. Ja raugās uz solvit gadījumiem, tātad sūdzībām, ko iesniedza cilvēki par to, ka viņi uh, tiek diskriminēti uh, darba tirgū, tad mums pirmkārt ir jācenšas samazināt birokrātiju, vienkāršot procedūru, bet nedrīkst apdraudēt drošību. Un es gribētu īpaši uzsvērt šo profesionālo karti, kas ļoti atvieglot procedūru. Protams, ka ir jāveic vēl izpēte, uh, un pētījumi par pielietojumu, bet šī elektroniskā profesionālā karte ļaus pātrināt un vienkāršot atzīšanas procedūru. Paldies, paldies, paldies, ka jūs runājāt īsi. Tagad došu atkal vārdu Hinskena kungam Berlīnē. Paldies! Tagad došu vārdu um, Nemetam Kiličam no zaļo frakcijas Vācijas Bundestāgā. Paldies, uh, godātie kolēģi, paldies komisijai par tās atzinumu, ziņojumu par to, kā darbojās uh, direktīvu par profesionālas kvalifikācijas atzīšanu. Manuprāt, svarīgi ir pieci jautājumi. Pirmkārt, jānovērš birokrātija. Es arī atbalstu to, ka reglamentēto profesiju skaits ir jāsamazina un jāveicina automātiskāts atzīšanas izmantošana. Tad saistošais raksturs. Manuprāt, brīvprātīgā ir šī ideja par brīvprātīgu profesionālu karti ļoti laba, uh, un tai ir jābūt pieejamai visām dalībvalstīm, un cilvēkiem ir jāvar izvēlēties, vai viņi pieprasīs šo brīvprātīgo profesionālo karti vai nē. Un ja viņi to dara, tad viņiem ir jāspēj paļauties uz to, ka to atzīs arī visās citās dalībvalstīs. Un tad par mērķi attiecību. Pārbaudot kvalifikācijas pakāpes, nevajadzētu ieslīgt tādā matu skaldīšanā. Jāraugās, vai tiešām pastāv ļoti nozīmīgas tādas traucējošas atšķirības un kā tās novērst. Ceturtais - caurskatāmība. Uh, pārbaudot kvalifikāciju un piedāvājot papildus pasākumus, mums ir jāspēj balstīties uz kriterijiem, ko cilvēki spēj saprast, un piektais par saskanību. Koherenci ir ļoti būtiski, lai dalību valstis atzītu arī profesionālo kvalifikāciju, kas ir iegūta trešajās valstīs. Paldies par uzmanību. Redziet, es taču teicu, jūs, es zināju, ka jūs spējat runāt īsi un kodolīgi. Paldies, Kiliča kungs. Tagad atkal dodu vārdu. Atpakaļ jums, Hārbora kungs. Paldies! apvienoto kreiso grupas ēnu referenti nav šobrīd zālē, bet tagad mums ir tā saucamais brīvais mikrofons. Varu dot vārdu trim cilvēkiem. Irigojas kundze, Gebhardis kundze un vēl viena kolēģe ir lūgušas vārdu. Uh, Katrai varēs, katra varēs runāt vienu minūti, un tad došu atkal četras minūtes Vācijas pusē, lai mēs tomēr puslīdz iekļautos laikā. Ja jūs piekrītat, došu Irigojas kundzē vārdu. Lūdzu, viena minūte. Paldies! Paldies! Labdien! Ļoti priecājos ar jums tikties un priecājos aprunāties ar Vācijas Bundestāga kolēģiem. Mobilitāte ir viena no pamatiesībām līgumā un ļoti, ļoti nozīmīga ekonomikas attīstībā un krīzes pārvarēšanā. Darba tirgus attīstās ātrāk nekā mūsu likumi, tāpēc ir būtiski lai savstarpējā atzīšana profesionālās kvalifikācijas ziņā atbilstu reālajiem apstākļiem un būtu ņemtas vērā patērētāju tiesības un arī profesionālo organizāciju tiesības. Protams, mēs esam viensprātis, ka normām ir jābūt vienkāršākām, elastīgākām, ātrākām ir jābūt nepieciešams vienoties par tādiem izlīdzinošiem pasākumiem, lai būtu nodrošināta caurskatāmība procedūrā, ir jāharmonizē noteikumi arī attiecībā uz valodu prasmēm. Eiropā ir vajadzīgs katra atsevišķa cilvēka ieguldījums Un, protams, kā daudz kas ir atkarīgs ekonomikā no patērētāju rīcības, un ja mēs gribam tikt ārā no krīzes, tad ir nepieciešama ilgspējīga attīstība. Paldies! Paldies! Barbara Veilera lūdzu, viena minūte. Paldies, priekšādētāji! Ļoti priecājos sasveicināties ar Hinskena kungu un citiem bijušajiem kolēģiem Bundestāgā. Man ir tikai trīs punkti, bet es gribētu sākt ar to, ka kaut gan esam iekšlietu, iekšējā tirgus komiteja, tomēr lielākā daļa no mums visvairāk nu, iestājas par cilvēku tiesībām iegūt izglītību citā valstī un strādāt citā valstī, ja tāda vēlēšanās ir. Protams, mēs saprotam, ka iekšlē, iekšējiem tirgum ir jāattīstās, bet eh, cilvēkiem ir jādod tiesības strādāt tur, kur viņu vēlas. Un, kā teica Rīles kundze, valdības ir ļoti bieži centušās nobloķēt jaukās labās ieceras un Tas nenozīmē, ka Vācija būtu tikai tā, kurai kaut ko vajadzētu pārmest. Tā nav. Bet reformējot direktīvu, eh, nedrīkst pieļaut, ka reformas ieilgst gadiem. Un vēl pirmajā likumā mēs raudzījāmies, lai tiesības, eh, kas at, ko izmanto tā saucamie mm, amatnieki, uh, Vācijā, Austrijā un Luksemburgā, lai šie noteikumi, kas ir vajadzīgi tad amatnieku um, organizācijām, tiktu saglabāti un ņemti vērā. Finally, round, um, of... Uh, Paldies! Evelīna Gebharde lūdzu. Paldies, priekšādētāji, godātie kolēģi, labdien, kolēģi Vācijas Bundestāgā. Es gribētu atgriezties pie tā, ko teica Klaus Bartels. Tas ir nepieļaut to, ka izcelsmes valsts princips atkal tās slepus tiek iekļauts likumā. Arī to mēs nevēlamies. Ko mēs vēlamies? Tās ir mobilitātes iespējas, kas būtu pēc iespējas vienkāršākas un viegli izmantojamas. Un šī profesionālā karte, Eiropas profesionālā karte, būs ļoti nozīmīgs līdzeklis, ko gribam izmantot un attīstīt. Un runa ir par arhitektiem, inženieriem vai arī cilvēkiem, kas strādā veselības aizsardzībā, kas ir īpaši mobili, Tieši viņiem ir jādod iespēja, lai viņu profesionālā kvalifikācija ātri un efektīvi tiktu atzīta un viņi varētu mierīgi un aktīvi strādāt. Tas ir tas, ko mēs vēlamies. Un, protams, ka ir iecerēta, šī profesionālā karta ir iecerēta kā brīvprātīga dokuments, ko var pieprasīt, bet tas nav obligāti. Un pie šīs eh, pieejas būtu jāturas. Paldies! Paldies visiem, visām trim kolēģiem, to, ka jūs neiev, nepārvilkāt laiku. Un tagad došu vārdu kolēģim. Vācijas pusē lūdzu. Paldies! Paldies un došu vārdu uzreiz trīs kolēģiem un kolēģiem. Kamp, Bartel un Šēns kundze noslēgumā. Un es ceru, ka pēc tam būs iespējams vēl uh, dot iespēju kolēģiem izteikties, jo noteikti vēl nebūs pulksnes četri. Kamp, kungs, lūdzu, jums vārds. Kampa kungs ir uh, FTP, proti brīvo liberāļu frakcijas um, deputāts. Priekšstādātāja kungs Tāms un kunga deputāts ir sniegs paldies par iespēju piedalīties šodienas konferencē un atļaujiet pāris vārdus pār uh, šo kvalifikācijas ietvaru izteikt. Mēs uh, ļoti augsti vērtējam uh, um, šo uh, dokumentu, jo ar tā uh, palīdzību ir iespējams salīdzināt. Mēs vēlamies arī saskaņot instrumentus un arī izmantot Vācijas instrumentus, varētu saskaņojot to darbību, to, kofice, to um, efektivitāti tikai paaugstināt. Ievarot ja Eiropas dimensiju, vēlam uzsvērt to augsto um, vērtību, kāda ir dola izglītībai Vācijā. Uh, un to vajadzētu tā caurskatām spēt pārnest eh, Eiropas līmenī. Profesionāļi un viņu kompetence ir Vācijas ekonomikas galvenais trumps. Ar tā palīdzību mēs esam pārvarējuši uh, krīzi, un tādēļ Vācijas kvalifikācijas ietvers ir ļoti nozīmīgs mūsu skatījumā, jo tas ir absolūti nepieciešams nākošajā plenārsēdē, kas būs nākošais nedēļa. Uh, no nu, Vācijas kultūras ministra nodarbosies ar ECOR kvalifikācijas atzīšanas <clears throat> dokumentiem. ECOR un DECOR doku, instrumenti tiks skatīti, un ar to palīdzību mēs vēlamies veicamiet dinamiku un tās attīstību Eiropā. Paldies! Paldies! Nākošais runātājs atkal Bartela kungs. Viena minūte, lūdzu. Jā, paldies par šo uh, ļoti interesanto diskusiju. Atsaucoties uz Šoins kundzes teikto, gribu norādīt, ka par to neviens cits vairāk nerunāja, proti par robežvērtību uh, kopējai platformai. Domāju, ka tas ir ļoti nozīmīgi, lai mēs varētu parūpēties par to, ka nevis um, robežvērtības jauna noteikšana. Uh, panākt to, ka viss kopējais izglītības līmenis var tikt uh, pazemināts. Un otrs punkts, uh, kas netika pieminēts, tas ir uh, izglītības laika salīdzināšana. Šeit Eiropā ir dažādi principi stundu skaits nedēļā, trimestri vai semestri. Šeit mums vajadzētu tādu vienotu ietvaru rast izglītības laikam. Un pēdējais evolēšana caurskatāmība. Tas nosaka to, ka mēs um, veidojam tādu procesu, kas um, jā, tādu pārskatīšanu atļauj, kā arī atļauj to, lai dalībvalsts varētu pieteikt jaunas izglītības iespējas Eiropā. Lai, un arī, lai tas, kas sāk mācīties, zinātu, vai uh, um, profesionālās kvalifikācijas atzīšana notiks arī citvieta. Paldies! Nākošā runātāja Šēns kundze. Paldies, pavisam īsi papildināšu divus punktus. Man kolēģi no Veselības aizsardzības komitejas, mm, nu, viņ, mūsu pārstāvis nevar būt šodien sēdē, tādēļ viņa vietā teikšu to, ka ļoti nozīmīgi ir ārstu izglītība. Uh, Tas saskan arī Bartau kunga teikto, un kolēģis man īpaši jā, e, uzsvēr to, ka minimālā uh, izglītība uh, medicīnā ir 6 gadi un 5500 stundas. Tāpat arī apte, aptieku jautājums ir ļoti nozīmīgs e, gan viņam, gan arī visiem mūsu mm, speciālistiem. Šeit ir e, ziņa par uh, aptiekāru izglītības apjomu un jauno aptieku atvēršanu un, un tiem noteikumiem. Šeit dažkārt ir ļoti kritiski, kritisks piezīmes un kritisks piezīmes arī par uh, federālās ekonomikas ministrijas sastādīto dokumentu. Paldies, Šēns kundzam. Hārbārkungs, es gribētu ierosināt tagad izteikt secinājumus, lai mēs nepārsniegtu mums atvēlēto laiku un tādēļ došu jums vēlreiz vārdu, lai jūs varētu uh, no jūsu puses reaģēt. Well, much, Chairman. yes, I'm... Paldies, priekšsēdētāja kungs. Tiešām mums vairāk nav laika nevienam dot vārdu runāšanai. Mums ir jābeidz pulkstens tuvojas četriem. Tagad, ko es vēlētos darīt, ir sekojošais. Nākamie divi runātāji, ja varētu iekļauties katrs trīs minūtēs un nevis četrās, tas, tas būtu lieliski. Un vēlētos tagad dot vārdu Jorganam Tirčanam, kurš ir ģenerāldirektorāta atbildīgais komisijā. Dzirdēsim trīs minūtes viņa teikto, un pēc tam es vēlētos dot vārdu Emmai Maklarkinai, kur ir mūsu referente, apkopot šajās debatēs dzirdēto savu veidu secinājumos. Un pēc tam došu vārdu jums, priekšsēdētāja kungs Berlīnē, bet vispirms Tičer kungs, lūdzu. Dank, Paldies, Komisija ļoti labprāt uh, piedalās šajā diskusijā starp Eiropas parlamentu un Bundestāgu. Bija redzams, ka mēs runājam par svarīgiem, bet arī tādiem delikātiem jautājumiem. Es gribu pieminēt trīs. Pirmais ir Eiropas profesionālā karte. Uh, Tas ir nozīmīgs, mums nozīmīgs jautājums. Paldies visiem, kas to atbalsta. Šķēršļus šobrīd līdz šim ir likušas dalību valstis, proti savas attieksmes dēļ, jo bieži tā saucamās saņemošās vai mērķa valstis ne, nepilda noteikumus Mēs gribam, lai šajā kontekstā vairāk būtu vērojama tāda eiropeiska dinamika. Otrais vairāk kārt tika pieminēts Eiropas kvalifikācijas tāds ietvars. Es gribētu uzsvērt, ka tas ir instruments, kas izglītības jomā 2008. gadā tika ieviests pateicoties padomes lēmumam Un šeit mēs runājam par iekšējā tirgus problemātiku un nevaram šo izglītības uh, instrumentu tā vienkārši pārcelt uz šo jomu. Un trešais - šī nepilnā pieeja vai pieejamība. Es nebrīnos, ka jūs to kritizējat, bet es gribētu varbūt minēt dažus piemērus. Piemēram, uh, Vācijas bērnārs audzinātājs, kas dodas uz Nīderlandi, vai snavošanas skolotāju, kas dodas uz Franciju strādāt. Bez šīs ierobežotās pieejas eh, šie cilvēki nevarētu izmantot šīs savas iespējas. Mēs gribam gada beigās piedāvāt likumdošanas projektu un ceram, ka turpināsim diskusijas tik interesantas, kā tās bija šodien, arī turpmāk. Paldies! Paldies, ka jūs runājāt īsi. Un tagad noslēgumam Mak Elena. Emma Maklārkina, lūdzu. Paldies! Ir ārkārtīgi patīkam redzēt, ka jūs esat tik ļoti ieinteresēti šajā jautājumā, jūs pārvaldat šo tēmu un tas parādījās šajās diskusijās. Vēlētos uzsvērt, cik ārkārtīgi svarīgi ir dalību valstu loma direktīvas implementēšanā un cik ārkārtīgi svarīgi ir izveidot uzticēšanos profesionālās kvalifikācijas savstarpējās atzīšanas sistēmai. Es uzskatu, ka tiešām vajadzētu šīs tabulas un arī internetā pieejamo informāciju padarīt pēc iespējas lietotājiem draudzē, draudzīgāku, lai tiešām cilvēki, kuriem ir iespēja un vēlme pārvietoties pār robežām un strādāt citā dalību valstī, tas būtu viegli. Atcerēsimies arī Boloņas procesā secinājumos teikto to, ka informācija un savstarpējā atzīšana dažādiem kursiem, izglītībām un augstākiem izglītībām ir ārkārtīgi svarīga, bet tā mēs vēl atgriezīsimies. Protams, ka tā ir prioritāte gan parlamentam, gan arī komisijai. Barņē kungs Iekšējā tirgus komisārs arī to ir uzsvērs. Runājot par profesionālās apmācības certifikātu, mēs eh, runājam vēlreiz par tā saucamo elektronisko certifikātu nevis fizisku karti, ko varētu paņemt rokās, bet ir jābūt elektroniski atzīst, atpazīstamai sistēmai. Un, protams, arī ietekmes seku novērtējums. Uh, Es eh, ļoti augstu novērtēju jūsu komentārus, tas ir bijis ārkārtīgi patīkami, un paldies, ka mums ir bijusi iespēja šādā viedokļa apmaiņai. Well, Priekšsēdētājs, paldies! Es eh, tikai vēlētos burtiski pāris noslēguma vārdus. Arī es vēlētos pateikties visiem ēnu referentiem un vēlētos pateikties arī tīčera kungam no komisijas ģenerāla direktorāta. Un es esmu pilnīgi pārliecināts, ka mums būs vēl iespēja sadarboties ar jums, priekšsēdētāji kungs Berlīnē. Īpaši es vēlētos pateikties gan tehniskajam personālam, gan arī tulkiem, kuri ir strādājuši šajā jaunajā tehnoloģiskajā režīmā. Un patiesībā mēs esam strādājuši, parei, mēs esam strādājuši ar parasto internetu pieslēgumu. Tas ir vienkārši apsveicami. Un es varbūt būšu pateicīgs dzirdēt no jums, kādi, kāds ir jūsu viedoklis par šo internetu video konferenci. Un tad iespējams, ka arī citas parlamentārās komitejas varēs ņemt piemēru no mums, mācīties no mums un strādāt tādā pašā gaisotnē. Un, protams, kad arī jaunās tehnoloģijas ir jāizmanto politiskiem mērķiem. Vēlreiz paldies Bundestāga komitejai, un tagad uh, Es došu vārdu Hinskina kungam noslēguma vārdam lūdzu. Sirsnīgs paldies, Harbor kungs. Paldies arī par to, ka varu izteikt secinājumus, noslēguma vārdus. Arī es gribu uh, sirsnīgi pateikties tulkiem, kas šodien ir uh, veikuši izcilu darbu un kas arī uh, pierāda to, ka viņu uh, gan tā ir strādājuši, ka profesionāla kvalifikācijas jautājums virzās uz priekšu, un mēs esam Vācijā arī mēģinājuši virzīt um, situāciju un strādājuši, lai jautājums um, turpinātu attīstīties. Domāju, ka diskusijas ir bijušas ļoti auglīgas un arī daudz ko jaunu norādīt. Tas var būt ļoti labs pamats diskusijām komitejā. Trešā piezīme. Nākotnē tieši tam, ko mēs šodien kā tehnoloģijas komiteja pilotu projektu veidā īstenojuši, tam vajadzētu uh, tikt pārņemtam arī citās komitejās, jo šādā veidā mēs varam intensīvi apmainīties viedokļiem un arī diskutēt par problēmām. Un pēdējais. Um, Cienītais uh, Tītjas kungs, jūs uh, runājat par uh, kvalifikācijas ietvaru, par daļēju pieeju un arī a, profesionālo izglītību un profesionālās izglītības a, platformu, kā arī karti Tas ir tieši tas, par ko mēs runājam, un tādēļ uh, kolēģis Maka Klarkins konstateiktais ir tik ļoti aktuāls. Viņa teica, ka viņa vēlas, lai tieši šī profesionālā karta būtu vienkārša, uh, nepārāk sarežģīta un nebirokrātiska, lai pilsoņi un pilsonis Eiropas Savienībā varētu būt iepriecināti par šo Eiropu, jo tā būtu mazāk uh, birokrātiska nekā tas ir bijis pagātnē. Liels paldies! Visu labu jums un jau priecājos par iespējām tikties ar jums diskusijā nākošreiz. So there was a spontaneous round of applause for our side, so I think we... Jā, mēs eh, visi ar lielu prieku noslēdzam šīs mūsu debatas, un tagad mums ir jāsāk balsošana, bet paldies Bundestāga komitejai, ka piedalījāties šajā internet konferencē.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 Es jau to uzsvēru vairāk kārt, kā mums ir bijusi ārkārtīgi auglīga videokonference, un tas ir lieliski, ka mēs varam izmantot jaunākās tehnoloģijas un internetu šādā veidā. Es tiešām ceru un arī ticu, ka mums šāda veida konferences būs arī nākotnē un būs arvien biežāk, jo tas ir interesanti, ka tādā veidā mēs varam sazināties un diskutēt ar citu dalību valstu parlamentiem. Tagad pārējām pie balsošanas, bet pirms tam pāris formalitāšu jo šobrīd patiesībā formāli mēs sākam mūsu komitejas sēdi, līdz ar to mums ir jāpieņem komitejas sēdes darba kārtība, kas jums visiem ir pieejama. Ja neviens neiebilst, tad esam to apstiprinājuši. Vai mums ir iepriekšējo sēžu protokoli apstiprināmi? Izskatās, ka nē. Vēlētos vēlreiz visiem atgādināt, ka mum, mūsu sēdē var sekot līdz tiešsaistē internetā, un pagājušajā nedēļā, jebkurš no jums, kurš piedalījās mūsu sēdē, tātad mums ir atklāta vēstule, kuru mēs pieņēmām, un, protams, arī mūsu skatītāji internetā var saņemt šo jaunumu vēstuli, ja jūs vēlaties jūsu e-pasta kastītē, un, protams, jūs arī papīra formātā šo vēstuli jaunumu avīzi varat saņemt jūsu pasta kastītē. Un tagad, godātie kolēģi, pārējām pie Marklarkinas kundzes ziņojuma balsojuma, un eh, sākotnē mēs bijām domājuši balsot eh, pēc Bundestāga konfer... mums, bija, mums bija paredzēts par šo jautājumu diskutēt pirms trīs nedēļām, kad bija elektrības pārāvums, bet tagad dodu vārdu Harkins kundzei. Tātad Maklārkins kundze vārds jums. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Tātad mēs jau pēdējos mēnešos par šo jautājumu esam runājuši, tāpēc būšu lakoniski. Vispirms vēlētos pateikties visiem ēnu referentiem. Ir bijis ārkārtīgi patīkami un auglīgi strādāt ar jums pie šā dokumenta. Uh, Man, diemžēl, ir jāsaka, ka pēdējā minūtē ir parādījies pieprasījums dalītajam balsojumam 15. grozījumā. Tātad eh, mums sadarbojoties ar iekšējā tirgus un patērētāja aizsardzības komiteju, Tātad es tiešām ceru, ka mums būs vairākuma atbalsts citiem grozījumiem, lai mēs tiešām varētu sagatavot spēcīgu ziņojumu, labu ziņojumu un tādējādi palīdzēt komisijai un pateikt arī to, ko mēs par to visu domājam. Priekšsēdētais paldies par jūsu darbu pie šī svarīgā ziņojuma. Tagad pāriem pie balsošanas. Mēs sākam. Sāksim ar elektronisko balsojumu, lai vienkārši pārbaudītu, kāds ir grupa grupu deputātu skaits. Tātad pirmais grozījums, kompromis grozījums, sākam balsot. Trīsdesmit viens ir nobalsojis, trīsdesmit divi. Vai visi ir ielikuši savas karteņas? 32 tā tad ir nobalsojuši. 32. Beidzam balsot. un arī politiskajām, pa politiskajām grupām. Tātad pirmo mēs esam pieņēmuši kompromisu grozījumu, un tagad pāriem pie 19. grozījuma. Kurš par? Pret? Pieņemts. Nodarbinātības komitejas pirmais grozījums. Kurš par? Kurš pret? Pieņemts. Nodarbinātības komitejas otrais grozījums. Sākam balsot elektroniski. Lūdzu. Beidzam balsot. Lūdzu, aktīvāk spiežiet balsojuma mašīnas pogas. 26. nodarbinātības komitejas balsojums. Sākam balsot elektroniski par 26. nodarbinātības komitejas grozījumu. Beidzam balsot. Ā, jūs redziet, 32 sākumā bija, un ja visi būtu nobalsojuši, tad varbūt situācija būtu savādāka. 21. grozījums. Kurš par? Pār, pret? Pieņemts. 20. grozījums. Par? Sāksim balsot elektroniski. 20. sākam balsot elektroniski. Beidzam balsot. Noraidīts. Tagad pārējiem pie 22. grozījuma. Kurš par? Pret? Pieņemts. Tagad otrais kompromis grozījums par? Pret? Pieņemts. 26. grozījums par? Pret? Pieņemts. 27. par? pret pieņemts. 29. Pa, sākam balsot elektroniski par 29. lūdzu. Beidzam balsot. 29. pieņemts. Nodarbinātības komitejas ceturtais grozējums, kurš par pret pieņemts. Kompromis grozējums numur 3 par pret pieņemts. Un tagad pārējām pie ceturtā kompromisa grozījuma, kurš pārpret pieņemts. Nākamais piektais kompromisa grozījums pārpret pieņemts. 44. grozījums par pret pieņemts. 36. par pret pieņemts. 45. par pret pieņemts pieņemts. NV septītais grozījums par pret pieņemts. Mums pat nebija jābalso par viduskomitejas grozījumu. Tagad 46. grozījums par pret pieņemts. Sastais kompromis grozījums par pret pieņemts. 51. par pret pieņemts. 52. par pret noraidīts. Septītais kompromiss grozījums. Un ir pieprasīts dalītais balsojums. Zaļie pieprasīja dalīto balsojumu. Tātad septītā kompromisa grozījuma pirmā daļa par pret pieņemts. Otrā daļa par pret pieņemts. Tagad pārējām pie 45. Nē, 14. no vidas komitejas. 14. no vidas komitejas grozījums par pret pieņemts. 58. grozījums par pret pieņemts. 58. Sākam balsot elektroniski par 58. lūdzu. Beidzam balsot. Pieņemts. 59. par pret pieņemts. 124. atkrīt, 60. ir atsaukts, un tagad balsojam par 61. grozījumu, par pret pieņemts 62. Sākam balsot elektroniski par 62. lūdzu. Beidzam balsot par 62. un 62. pieņemts. Nākamais astotais kompromiss grozījums par pret pieņemts. Tagad pārējām pie 70. grozījuma. 70. pieprasīts ir dalītais balsojums. Balsojam par 70. grozījumu pirmo daļu. Balsosim elektroniski. Par pirmo daļu elektroniski lūdzu. Sākam balsot. Beidzam balsot pieņemts. 17. grozījuma otrā daļa. Kurš par? Pret. Atturas. Pieņemts. Patiesībā pārbaudīsim. Dubults neplīst. Tātad 17. grozījuma otrā daļa sākam balsot elektroniski lūdzu. Beidzam balsot. Jā, pieņemts. Otrā daļa arī pieņemta. Tagad pārējām pie devītā kompromisa grozījuma, kas ir balsojums trīs daļās. Tas jums parādās arī balsošanas sarakstā. Es tikko biju ekonomikas komitejā, un tur priekšādātājs konstatēja, ka nedrīkst vairs būt grozījumi ar dalītajiem balsojumiem Vai jūs arī uzskatāt, ka mums vajadzētu turēties pie tā vai rīkoties kā līdz šim? Es pilnībā rīkošos, kā jūs teiksiet. Un es domāju, ka tas ir sekretariāta kompetencē uzklausīt grupu, un mēs nākamajā Strasbūras sēdē par to grupā runāsim, un es domāju, ka mums patiesībā ir jāvienojās par to, ka nevar vairāk eh, varbūt dalīt grozījums un līdzīgi. Vēl bez tam es uzskatu, ka mums eh, vajadzētu vienoties par to, ka dalīto un atsevišķo balsojumu prasība tiek iesniegta adekvātā laika grafikā un nevis pēdējā brīdī. Tas ir tas, ko vēlējos pateikt. Tātad vismaz man ir zināms, ka referente un pārējie ir par to vienojušies, Kompromisänderungsanträge kommen manchmal recht spät. Es domāju, ka kompromisa grozījumi bieži ienāk pārāk vēlu, nav laika ar tiem iepazīties un var gadīties, ka daļa frakcijas nepiekrīt kādam grozījumam. Tas ir normāli, ka tiek pieprasīts dalītais balsojums. Manuprāt, nedrīkst ļaut ierobežot mūsu tiesības vairāk nekā tas nepieciešams, jo šādas situācijas nemaz tik bieži neatkārtojas. Un, manuprāt, ko nav par to diskutēt koordinātoriem, mums ir jābūt izvēles brīvībai. Nu- Gribu tikai precizēt, ka šie dalītie balsojumi uh, tik, šie grozījumi tika iesniegti piekdienas vakarā. Es saprotu, jā, tas ir pārāk vēlu, bet, eh, kā jau es teicu, es pilnībā balstīšos uz to, ko vēlēsies politiskās grupas, un tomēr mans uzdevums ir nodrošināt rezultātu, kas apmierinātu visus. Un, ja grozījumi vai prasība dalītam balsojumam tiek iesniegt pēdējā brīdī, bet ja visus tas apmierina, tad man jau nav problēmas. Tātad, vēlreiz. Tā tad, lai nevienam nebūtu nekādu, nekādu iebildumu. Tā tad kompromisa grozījums pirmā daļa, kom, devītais kompromisa grozījums par pret pieņemts. Devītā kompromisa grozījuma otrā daļa par pret. Otrā daļa noraidīta. Trešā daļa par pret pieņemta. Un tagad Pārējām pie balsojuma par 81. grozījumu. 81. grozījums. Sākam balsot elektroniski. Lūdzu. Beidzam balsot. 81. pieņemts. 84. 84. grozījums. Sākam balsot elektroniski, lūdzu. Beidzam balsot. Arī pieņemts 86. Sākam balsot elektroniski, lūdzu. Beidzam balsot. 86. pieņemts. 87. un 23. no vidas komitejas, tie abi ir pilnīgi vienādi. Sākam balsot par šiem abiem. Beidzam balsot. Noraidīts. Tagad pārējiem pie desmitā kompromisa grozījuma par pret. Pieņemts. 11. kompromisa grozījums par pret. Pieņemts. Tagad pāriem pie balsojuma par 94. grozījumu. Par, pret, pieņemts. 95. un 24. no NV komitejas ir vienādi par, pret, pieņemts. 12. kompromis grozījums par, pret, pieņemts. Simtais grozījums par, pret pret pieņemts. 103. grozījums par pret pieņemts. 13. Kompr 13. kompromis grozījums vēl viens. Dalītais balsojums pirmā daļa par pret pieņemts. Otrā daļa 13. kompromis grozījumam par pret pieņemts. Tagad pāriem pie 109. kompromisa, 109. Eh, grozījuma. Sākam balsot elektroniski par 109. grozījumu lūdzu. Beidzam balsot. Noraidīts. 17 pret 16, 17 pret 110. grozījums. Sākam balsot elektroniski par 110. lūdzu. Beidzam balsot. Pieņemts. 111. grozējums. Kurš par? Kurš pret? Pieņemts. 112. par? Pret? Pieņemts. 113. ar papildinājumu par? Pret? Pieņemts. Un 114. Eh,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 Noraidīts. 116. ar vienu balsu noraidīts. 118. Sākam balsot elektroniski par 118. Beidzam balsot. Pieņemts ar divām balsi, balsu vairākumu 117. grozījums ar papildinājumu par, pret, pieņemts, 22. atkrīt no nodarbinātības komitejas 119. grozījums par pret noraidīts. 14. kompromis grozījums arī dalītais balsojums. Pirmā daļa par pret pieņemts, otrā daļa par pret pieņemts pieņemts. Tagad pārējām pie 123. grozījuma. Balsojam lūdzu 123. par pret pieņemts, 125. par pret pieņemts, 126. atkrīt un arī 9. no nodarbinātības komitejas atkrīt. Tagad pārējām pie 15. kompromisa grozījuma. Atkal dalītais balsojums pirmā daļa par. Pret. Pieņemts. Otrā daļa par. Pret. Otrā daļa noraidīta. Un tagad ejam uz priekšu līdz 143. grozījumam tālu jāšķir. Turunens kundzes grozījums 143. par. Pret. Par. Pret. Pieņemts. 145. par. Pret. Pieņemts. Un tagad par, par ievilkumiem. Pirmais, otrais, trešais ir vienādi, kas par pret pieņemts. Un tagad NV. Pirmais, par pret pieņemts, NV5 par pret pieņemts, NV6 par pret pieņemts, NV8 par pret pieņemts. Ceturtais grozījums par pret pieņemts, piektais grozījums par pret pieņemts, sestais Sākam balsot elektroniski par sesto grozījumu. Lūdzu! Beidzam balsot. Sastais grozījums noraidīts. Septītais grozījums. Septītais, kurš par? Pret. Pieņemts astotais par? Pret. Pieņemts devītais. Sākam balsot elektroniski par devīto. Beidzam balsot. Pieņemts devītais. Desmitais grozījums par pret pieņemts. Vienpadsmitais par pret pieņemts. Divpadsmitais par pret pieņemts 13. par pret pieņemts 14. par pret pieņemts 15. par pret pieņemts un NV A ievilkums pirms par pret pieņemt noraidīts. Tagad ir NV A veselu virkni ievilkumu, vai mēs varam par viņiem visiem balsot kopā? Nē, labi. NVB par pret pieņemts, NVC par pret noraidīts, NVD sākam balsot elektroniski par NVD. Beidzam balsot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 pret noraidīts. Paldies visiem, kur piedalījās balsojumā, un tagad balsojam par ziņojumu ar izmaiņām kopumā. Elektronisks balsojums sākam balsot par Maklārkins kundzes ziņojumu lūdzu. Beidzam balsot. Un 32 pār 1 atturējies apsveicamā Klarkins kundze ar pieņemto ziņojumu. Ļoti labs darbs! Un eh, tieši kā jau mēs esam darījuši arī citos gadījumos, es tagad vēlētos balsot par eh, Rūlas kundzes ziņojumu. Un eh, es domāju, ka arī par šo ziņojumu mēs pieprasīsim debatas plenārsēdē. Un esam pilnīgi pārliecināti, ka tas tiks pieprasīts. Nākamais ir Tranta Filidas kunga ziņojums. Sveicu jūs! Vai jūs vēlētos kaut ko teikt pirms sākam balsošanu?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 ēnu referentiem. Paldies par viņu ieguldījumu. Tas ir jautājums, par ko ir debatēts ļoti daudz, ar to izskaidrojums lielais grozījumu skaits, un mēs mēģinājām tos apvienot kompromisu grozījumos, un manuprāt, uh, šis ir mūsu komitejas ziņojums, nevis tikai mans ziņojums. Paldies! Oui, euh, merci, Monsieur le Président. Euh, je voulais bien sûr remercier. Paldies, priekšsēdētāji. Es gribu teikt paldies Trianta Filides kungam par ļoti labo sadarbību. Gribu tikai pateikt to, ka gribētu, lai būtu tiktu balsots arī par daļu manējā, tātad dalīties balsojums būtu par manējo 45. grozījumu, jo trešais kompromiss to pilnībā neatspoguļo. Tātad gribētu, lai būtu balsojums par pēdējiem uh, vārdiem uh, šajā 45. grozījumā, proti, ka nedrīkst uzlikt papildus slogu uzņēmējiem. Jā, es piekrītu, saka referents. Tātad pēc trešā kompromisa balsojuma notiks balsojums par 45. grozījumu. Kas ir par? Par 45. lūdzu. Andrēs Švāps. Kas par? Pret. 45. pieņemts. 36. Kas par? Pret. Noraidīts. Vai mums vajadzētu pārliecināties par rezultātu? 38. par pret pieņemts, 37. kā papildus grozījums. Sākam balsot par 37. Beidzam balsot. Noraidīts. 40. grozījums. Sākam balsot elektroniski par 40. grozījumu. Beidzam balsot noraidīts. 39. kas par pret pieņemts. Ekon 2 grozījums kā papildus, kas par pret pieņemts. Kompromiss numur 2, kas par pret pieņemts. Tagad 188, kas par pret pieņemts. Ekon 19, kas par pret pieņemts, ekon 20 par pret pieņemts. Kompromiss numur 3, kas par pret pieņemts. 48. papildus grozījums sākam balsot. Papildus grozījums 45. 45. grozījums 45. Es atvainojos, saka priekšādātājs, lai gripas kundzes priekšlikums bija balsot par viņas papildus grozījumu pēc trešā kompromisa. Jā, tātad tas ir papildinājums trešajam kompromisam. Tas bija gripas kundzes priekšlikums balsot par to pareizi, Jā, tātad runa te nav par 54. Tātad papildus grozījums 45. beidzam balsot. Legripas kundzes grozījums ir pieņemts. 54. grozījums Žovēna kunga, kas par pret pieņemts. Ekon 3 kā papildinājums, kas par pret pieņemts. 4. kompromiss par pret pret pieņemts. Piektais kompromiss par pret pieņemts. Un tagad par 62. un 63. kā papildinājumu sākam balsot 62. un 63. Sākam balsot, beidzam balsot, noraidīts. 41. Kas par? Pret. Pieņemts. 65. Par. Pret. Pieņemts. Sastais kompromiss par pret pieņemts. 71. grozījums, mutisks grozījums, varat redzēt tā tekstu. Tātad 71. ar mutisko grozījumu, kas par pret pieņemts. 71. At, negrozīts atkrīts. 73. Anna Heda. Sākam balsot par 73. Beidzam balsot. Noraidīts. 19 pret, 14 par. Septītais kompromiss, kas par pret pieņemts. Un tagad 81. kas par pret pieņemts. 82. grozījums par pret pieņemts. 83. par pret pieņemts. 8. Jūs vēlties pārbaudīt? Sākam balsot elektroniski par 83. grozījumu. Beidzam balsot. Pieņemts 17 par 16 pret. Ja nu kāds nenobalsoja. Astotais kompromiss, kas par pret? pieņemts. Kompromiss ar numuru 9 par pret pieņemts. Nākamais grozījums 84, dalītais balsojums, to vēlējās tautas partija. Pirmā daļa 84, pirmā daļa sākam balsot par pirmo daļu 84. grozījumā. Beidzam balsot. Pieņemts. 21 balss par, 12 pret. 84. grozījums otrā daļa, kas par, pret, pieņemts. 94. grozījums par, pret, pieņemts. 72. grozījums par, 72. Sākam balsot par 72. Beidzam balsot. Noraidīts. 95. grozījums par pret. Noraidīts. 97. grozījums. Sākam balsot par. Pff. The vote's closed. Beidzam balsot noraidīts. 96. kā papildus atkrīt. 98. Luis Greks, kas par? Pre, kas pret? Pieņemts. 99. grozījums. Kas par 99. kas pret? pieņemts. Simtais grozījums. Kas par? Pret? Noraidīts. 102. grozījums. Sākam balsot par 102. grozījumu. Beidzam balsot. Noraidīts. Un tagad 101. un ekon 22, kas par pret pieņemts. Ekon 23 kā papildinājums, kas par pret pieņemts. Ekon 24 kā papildinājums, kas par pret pieņemts. Kompromiss ar numuru 10, dalītais balsojums, to vēlējās EPP un EPP um, ECR, kā jūs redzat sarakstā. Pirmā daļa desmitajam kompromisam, kas par pret pieņemts. S otrā daļa. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts ar vienas balss pārsvaru. Tagad pāriesim pie, pie ekon 12 grozījuma. Tas ir papildinājums. Ekon 12, kas par sākam balsot par ekon 12. Beidzam balsot. Pieņemts. Tagad grozījums 109. Legripas kundze Švāba kungs. Sākam balsot par 109. Beidzam balsot. Pieņemts. 19 pār 13 pret, tātad visi pārējie grozījumi šeit atkrīt. Nākamais ir 118. iesniegusi Anna Heda. Sākam balsot par 118. Beidzam balsot. Noraidīts. Kompromiss ar numuru 11, kas par pret pieņemts. 124. grozījums par pret pieņemts.

pieņemts. Visi pārējie par šo punktu atkrīt. Nākamais 140. Sākam balsot par 140. To iesniedzis Ron Rolands Paks. Beidzam balsot. Noraidīts. 170. grozījums. Kas par? Pret? Pieņemts. Grozījums 141, 142, 143. Sākam balsot par šiem. Beidzam balsot. Pieņemts. Tātad 144. atkrīt un pārējie šeit. Simt četrdesmit septītais, ka ir nākamais, kas par pret pieņemts. 148. Sākam balsot par 148. Beidzam balsot. Noraidīts. Ekon 6. Kas par pret pieņemts. Ekon 9. Kas par pret pieņemts. Atvainojos. Ekon 9. Lūdzu, sākam balsot Ekon 9. Beidzam balsot. Pieņemts ar vienu balsu vairākumu. Ekon 10. Sākam balsot par Ekon 10. Beidzam balsot. Pieņemts. Ekon 16. Sākam balsot par ekonu 16. Beidzam balsot. Pieņemts ar viens balss pārsvaru. 149. grozījums Rošforu kunga grozījums, kas par pret noraidīts. 150. grozījums par pret. Sākam balsot par 150. Beidzam balsot. Pieņemts. Šķiet, ka šeit visi pārējie atkrīt. Tagad 153. grozījums, kas par pret pieņemts. Kompromiss ar numuru 13, kas par pret pieņemts. 157. grozījums iesniegusi Anna Heda, kas par pret Par 157. sākam balsot elektroniski. 157. Beidzam balsot pieņemts. 12. kompromiss, kas par? Sākam balsot par 12. kompromisu. Beidzam balsot. Pieņemts. Nākamais 14. kompromiss. Kirjakos kungs, ja es drīkstu, gribētu pateikt, ka esam pieņēmuši kompromisu un pēdējā brīdī ienāca pieprasījums dalītēm balsojumam, un es varēju vienoties ar kompro, par kompromisu. Mēs būtu varējuši panākt kompromisu, bet mums nebija laika. Un ja šis dalo, dalītais balsojums būs sekmīgs, tad uh, Nu, tas man ir tāds ļoti būtisks, bet šis eh, dalīties balsojums var radīt problēmas tieši punktā, kas man ir ļoti svarīgs. Well, moment... Šķiet, ka tautas partija neatkāpjas no savas rekomendācijas, un jūs varat pieteikt grozījumu plenārsēdē arī. We'll deal with this in plenary. Darīsiet tā, ko jūs vēlaties tagad darīt. Jūs gribat turēties pie dalītā balsojuma. Jā, tad var mēģināt kaut ko mainīt plenārsēdē. Tātad šeit ir dalītais balsojums. Pirmā daļa, 14. kompromiss, kas par pieņemts, un par otro daļu mēs balsosim elektroniski. Beidzam balsot. Noraidīts. Nākamais 167. kā papildinājums. Kas par? Sākam balsot par 167. Tas ir 167. kompromiss, papildinājums kompromisam, beidzam balsot, pieņemts. 166. grozījums, kas par, pret, pieņemts, 168. par, pret, pieņemts, 169. papildinājums, kas par, sākam balsot par 169. Beidzam balsot. Pieņemts. 171. grozījums iesniedzis Repo kungs. Sākam balsot par 171. Beidzam balsot. Noraidīts. 173. grozījums. Tas ir kā papildinājums 171. 173. grozījums, kas par pret pieņemts. 172. grozījums. Sākam balsot par 172. Beidzam balsot. Noraidīts ar vienas balss pārsvaru. 174. Sākam balsot par 174. Beidzam balsot. Noraidīts tāpat. Ekon 13. Kas par? Pret. Pieņemts. 175. grozījums par. Pret. Pieņemts.

jo 176. atkrita, 178. iesniedzas motīkungs, kas par, pret, atturas, noraidīts. 179. kas par. Par 179. sākam balsot elektroniski. Beidzam balsot. Noraidīts. 180. Sākam balsu. Kas par? Pret? Noraidīts. 181. Kas pra, par? Pret? Noraidīts. 182. Sākam balsot par 182. Beidzam balsot. Pieņemts ar vienas balss pārsvaru. Nākamais ekon 18 kā, papild, 18 kā papildinājums. Sākam balsot par ekon 18. Beidzam balsot. Pieņemts. Ekon 26. Ekon 26. Sākam balsot par Ekon 26. Beidzam balsot. Pieņemts. Ekon 27. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Ekon 28 kā papildinājums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 183. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 184. kas par pret pieņemts. 186. kas par pret noraidīts. 185. Sākam balsot par 185. Beidzam balsot pieņemts ar vienas balss pārsvaru. Tātad 187 atkrīt, ja nekļūdos. Vai tas bija papildus? Tātad Hedas kundzes 187, kas par? Kas par? Kas pret? Atturas? Vai jūs atturējāties? Nebija īsti skaidrs. Balsojam par 187. par šo papildinājumu no deputātes Hedas. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Astot, B apsvērums, astotais grozījums par pret pieņemts. Devītais grozījums par pret pieņemts. Desmitais grozījums par pret pieņemts. Trīspadsmitais grozījums par pret pieņemts. 14. grozījums par pret pieņemts, ekon 4 par pret pieņemts, ekon 5, ekon 5, sākam balsot par ekon 5. Beidzam balsot. Pieņemts. 15. grozījums par pret pieņemts. 16. grozījums Sākam balsot par 16. grozījumu. Beidzam balsot. Noraidīts. 17. kas par, pret, pieņemts. 19. grozījums. Sākam balsot par 19. Beidzam balsot noraidīts. 18. grozījums, kas par pret pieņemts. Kompromiss numur viens, kas par dalītais balsojums. Viss teksts kopumā bez vārda raits tiesības, kas par pret Pieņemts. Un tagad otrā daļa. Tas ir vārds raits, tiesības, sākam balsot. Beidzam balsot, noraidīts. Un tagad pāriesim pie 25. grozījuma, kas par. Sākam balsot par 25. Beidzam balsot. Tas ir pieņemts. Ekon 17 papildus par, pret, pieņemts. 26. grozījums par, pret, pieņemts. 27. par, pret, pieņemts. 20. 8, 29, 30, kas ir vienādi. Sākam balsot, tie ir papildinājumi. Beidzam balsot. Pieņemts. I apsvērums 31. grozījums. Sākam balsot par 31. Beidzam balsot pieņemts. 32. grozījums par pret pieņemts. 34. Sākam balsot par 34. The vote is closed. Beidzam balsot. Pieņemts ar vienas balss pārsvaru. Pirmais grozījums par pret pieņemts, otrais grozījums par pret pieņemts, trešais grozījums. Sākam balsot par trešo grozījumu. Beidzam balsot, pieņemts ceturtais grozījums. Sākam balsot par ceturto grozījumu. Pieņemts. Piektais grozījums, kas par pret pieņemts. Sastais grozījums, kas par pret pieņemts. Septītais grozījums. Sākam balsot par septīto grozījumu. Beidzam balsot pieņemts. Tātad Tagad varam pāriet pie kopīgā galīgā ziņoju, balsojuma par ziņojumu, un tas notiks elektroniskā ceļā. Sākam balsot par visu ziņojumu kopumā. Beidzam balsot. Ziņojums ir pieņemts ar 23 balsīm par un desmit balsīm, kas atturējās. Sveicu Trianta Filidese kungu, un šis ir ļoti svarīgs ziņojums. Lūdzu, Gebhārdis kundze. Jā. Paldies, man politiskā grupa lūdza šī balsojuma noslēgumā pamatot, kādēļ mēs atturamies. Un tas ir labs ziņojums būtībā, un mēs labprāt gribētu piekrist, jo ļoti daudz, ļoti laba un vērtīga darba ir uh, paveikts, bet daži gluži būtiski punkti iztrūkst, kurus mēs esam zaudējuši balsojumā, un pirmais, kas ir saistīts ar bērnu aizsardzību. Reklāmās tas viss ir svītrots. Un balsojumā konservatīvo un liberāļu dēļ parlamentā, un to mēs nevaram akceptēt. Otrs svītrots ir tas viss, kas ir saistīts ar sociālajām tiesībām, it īpaši ar darba tiesībām, un arī šeit mēs nevaram būt pār. Un tādēļ mums ir jāpiestrādā um, plenārsēdē. sēdē Tādēļ mēs esam atturējušies, jo mēs ar tādu nostāju un pus izdarīt darbu negribam iet plenāru sēdē. Paldies! Well, thank you very much. Uh... Paldies, es ceru, ka Mēs varēsim diskutēt vēlāk, um, bet vairākums bija. Um, Švābgungs, jā, pavisam īsti tautas partija ir piekritus šim ziņojumam gal galā, jo ne viss ir uh, tā, kā mēs būtu vēlējušies, bet mēs vienkārši ceram, ka tie punkti, kas vēl ir tādi nepaveikti, var um, tikt pabeigti darba ņēmēji jautājumi un citi nav īsti ar patērētāju stratēģiju atrisinām. Tādēļ tīri formāli mēs esam, esam fokusējuši mūsu uzmanību uz to, kam jābūt šeit un kam ne. Mēs nepiekrītam visam, kā es teicu, bet tomēr piekrītam kopumā ziņojumam un sarunās vēl, kas būs vēlāk, varēsim rast vienu vai otru kādu citu kompromisu. Paldies! Well, I rely on... Jā, es ceru, ka jūs, protams, ļoti labi varēsiet. Uh, uh, strādāt kooperatīvi un meklēt kompromisus, un tas būs ļoti labi, kā arī uh, dot komisijai skaidrs norādes par stratēģiju, par šo ziņojumu citādi. Komisija varbūt, nu, tā īsti nepievīksies, ko esam teikuši. Jā, labi, tagad nākošais, kur atsas bildes kundzes ziņojums tas ir par to, kā novērst pārtiks izšķērdēšanu stratēģijas efektīvāks pārtiks ķēdes nodrošināšanai ES. Tagad vārds Bildes kundzei. Paldies, priekšstādātāja kungs. Man ir bijis paties prieks strādāt pie šie ziņojumi, un es vēlētos uzteikt arī manu kolēģu darbu. Vēlētos tikai uzsvērt, ka grozījumi apstiprina mūsu centienus pārtiks izšķērdēšanas apkarošanā, un tas ir jādara no visiem aspektiem. Patiesībā mēs runājam par eh, patērētāju apzinīgumu un nevis par dažādu eh, sankciju ieviešanu. Mums ir jāpasaka cilvēkiem, jūs variet darīt savādāk. Jūs variet rīkoties savādāk veikalā, jūs variet savādāk rīkoties virtuvē, restorānā. Tas ir jūsu rokās, lai nodrošinātu ilgtspējīgu pārtiks produktu patēriņu un arī ražošanu. Un to ir īpaši svarīgi atcerēties, ja mēs uh, runājam šobrīd par ekonomiskajiem, finanšu, sociālajiem un arī pārtiks izaicinājumiem, kas mūs visus sagaida. Vēl bez tam ir jārunā arī ar ieinteresētajām pusēm un visām iesaistītajām pusēm, lai katrs uzņemtos savu atbildības daļu. Mums ir jārunā par paraugu prakses apmaiņu, par informācijas kampaņām par bērnu izglītošanu skolās. Mums šobrīd ir jāatsakās no tā saucamās plastmasu kultūras, uh, un eh, jāpievēršas vairāk dabīgiem produktiem. Es zinu, priekšsēdētāji kungs, ka daudz, un arī daudzi no maniem kolēģiem parlamentā ir uzsvēruši, sāksim paši ar mums, sāksim paši ar parlamenta kantīnu, sāksim ar parlamenta kafēnīcām, un tad parādīsim citiem ceļu, kurp doties un kā. Paldies! Prieksēdētājs. Jā, mums ir ļoti maz laika, tāpēc es biju bezmaz spiesi jūs pārtraukt, es atvainojos, jo vēl jau mums ir jāizskat arī citi ziņojumi, ne tikai jābalso. Un tagad pārējiem pie balsošanas. Tā, cik es saprotu, tad atsaukts ir mutiskais grozījums, līdz ar to kompromisu viens, jo mutiskie grozījumi ir atsaukti tie parādīsies varbūt arī vēlāk. Tātad kompromiss numur viens, kas par pret a, pieņemts. Šajā gadījumā grozījums numur 8, šalde mūze. Astotais, kas par? Pret. Mums ir jābalso elektroniski, sākam balsot par astoto grozījumu. Beidzam balsot. Noraidīts 16 par 16 pret. Desmitais grozījums Šalde Moze. Sākam balsot. Lūdzu, ātrāk balsojiet. 30 cilvēkiem jābalso. Beidzam balsot. Pieņemts 18 pret 14. Grozījums numur 11 Šalde Moze par pret atturs pieņemts. Kompromiss numur divi, tie ir mutiskie grozījumi, kas ir uh, kompromiss sākumā un uzsver politisko uh, vēlmi uh, rast risinājumus, novērst pārtiks šķērdēšanu. <clears throat> Tātad otrais grozījums ir mutisko grozījumu, kas par? Par? Pret? Pieņemts. Nākošais 19. Uh, par? Pret? Atturas pieņemts. 20. Hedas kundze. Sākam balsot, Anhet, par 20. balsojam. Beidzam balsot. Norādīts. Grozījums 21 par, pret, atturs pieņemts. Kompromiss numur 3 par, pret, atturs pieņemts. Kompromiss numur 4 par, pret, atturs pieņemts. Tagad grozījums 31. Bīlans par pret atturas pieņemts. Kompromiss numur 5 par pret atturas pieņemts. Grozījums numur 6 par pret atturas pieņemts. Kompromiss 7 par pret atturas pieņemts pieņemts. 42. grozījums Rošfords. Sākam balsot par 42. Beidzam balsot. Pieņemts 18 par 14 pret. 43. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts 18 par 14 pret. Kompromiss numur 8, kas par pret atturas pieņemts. Kompromiss 48 par pret atturas noraidīts. Tagad mēs elektroniski balsojam par uh, atzinam kopumā, kas par pret Pieņemts 4, 32 par, neviens nav pret, neviens nav atturējies. Ļoti sirsnīgi sveicam Koracas Bildskundz. Balsojumi ir beigušies šodien. Paldies par jūsu sadarbību. Paldies um, līdzreferentiem. Tagad turpināsim ar darba kārtību. Pirmās diskusijas šo pēcpusdienu ir mm, atzinumi, kas ir sagatavoti, un mēs nedaudz vēlu sākam tātad sēmanu. Varbūt jūs varētu tā ļoti aši, jo pēc tam ir jābūt vēl koordinātoru sēdē pulkstens 18. Tātad tieši nonākam pie Pitēlas kunga ziņojuma. Konkurētspējīgs vienotais digitālais tirgus e-pārvaldība kā virzītājs spēks. Tas ir uh, Rūpniecības komitejas, ITRE komitejas ziņojums. Pitēlas kungs, tad jums vārds. Paldies, priekšsādātāja kungs. Es pavisam īsi varu uh, uzstāties un teikšu, ka domāju, ka viss ir uh, viensprāts, ka šis uh, dokuments uh, un šis plāns pareidzēs uh, atjaunot konkurētspēju, uzlabot pakalpojumus. Šo iespēju jāizmanto optimāli. Es domāju, ka tas noteikti var būt arī liederīgi e uh, pārvaldības portālus piedāvāt uzņēmumiem un atbalstīt uzņēmumu dibināšanu pārobežas kontekstā, lai varētu uh, vietējās un lokālās uh, iestādes labāk sadarboties, lai sabiedrībai būtu plašāka informācija pieejama. Es domāju par visos līmeņos īstenotajiem darbiem, visās pārvaldēs, visā Eiropā. Un tāpat tikpat nozīmīgi ir palīdzēt pilsoņiem ar uzlabotu pieeju online informācijai, un tieši tāpat nozīmīgi ir komisijai un dalību valstīm izteikt aicinājumu uzlabot interoperabilitāti starp dažādām internetu platformām konkursu jautājumos tā, lai digitālais iekšējais tirgus tiktu stiprināts. Protams, esmu ļoti jā, iepriecināts par tām piezīmēm, ko ir izteikuši jā, kolēģi. Paldies! Paldies! Tagad, kas ir ēnu referenti, bet pirms lūdzu ēnu referents izteikt īsas piezīmes, es Gribu sveikt atbildīgos un varbūt, ka jūs komentārs beig beigās. Kalniec kundze tagad. Laha Gārden kungs nav zālē. Engstrom kungs ir zālē. Kozulik kungā es uzstāšos. Tagad Kalniec kundze lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Es runāšu pēc iespējas īsāk. Zinumu projektu un daudzkārt esmu arī uzsvērusi, ka šodien mums ir jādara viss iespējamais, lai saliedētu Eiropas vienoto tirgu un likvidētu šķēršļus. Pētījumi pierāda, ka mūsu iedzīvotāji joprojām pārāk maz izmanto dažādas e-pārvaldes rīkus. Jau šobrīd darbojās vairāk porā, portālu, kur palīdz cilvēkiem iegūt nepieciešamo in informāciju, kā piemēram varētu minēt Solvit un Your Europe. Diemžēl iedzīvotāji pārāk maz zina par šiem portāliem, un par to arī daļēji jāuzņemās atbildība gan mums, gan komisijai un dalību valstīm. Es vēlētos īpaši atbalstīt atzinumu projektā iekļautu aicinājumu izstrādāt visaptverošu e-pārvaldes portālu uzņēmumiem uz vienoto kontaktpunktu bāzes lai atvieglotu uzņēmēju darbības uzsākšanu un pārobežu darbību. Tas ir labs priešlikums, un es ļoti ceru, ka šis priekšlikums pārredzamā nākotnē tiks arī īstenots. Pārobežu tirzniecībai Eiropas Savienībā ir ievērojams potenciāls un to ir nepieciešams izmantot. Es uzskatu, ka jebkāda veida protekcionisms ir bīstams un nav pieļaujams. Es noteikti plānoju iesniegt vairākus priekšlikumus, bet jau tagad esmu pārliecināta, ka mūsu komiteja pieņems labi sagatavotu un sabalansētu atzinumu, kurā būs iekļaut vērtīgi priekšlikumi Eiropas ekonomiskajai izaugsmai. Paldies! Thank you very much, Mrs. Kalnietis. Paldies Kalnietis kundzei. Kreutzmanna kungs, eh, Lekagārda kungs, nē, no Alda grupas eh, Lekagārda kungs, Engstrēm kungs, lūdzu. Well, uh... Paldies, prieksēdētāji kungs. Pitēlas kunga ziņojums ir ļoti labs, manuprāt, un es pilnībā piekrītu, varētu pat teikt, tik vienam tā vārdam, un man nav nekas nec piebilstams, nec arī pierakstāms. Lieliski, paldies! Uh, well. Prieksēdētājs, paldies! Kožičnika kungs arī ir vēlējies pateikties eh, referentam par labi sagatavoto ziņojumu, un īpaši viņš vēlētos uzteikt otro pantu, kurā runa iet par birokrātijas samazināšanu un pārvietošanās veicināšanu un atbalstīšanu. Arī es atbalstu šādu uzteikumu, un e, īpaši vajadzētu uzsvērt arī to, kā jau jūs teicāt savos ievadvārdos, cik svarīgi ir nodrošināt e-iepirkuma izveidošanu Eiropā, un tas e, sasaucās arī ar Rīles kundzes ziņojumu. Uh, Pie tā mēs turpināsim strādāt, un tas patiesībā sas, sasaucās ar to, cik lielu labumu e-iepirkums kā tāds sniegs mazajiem un vidējiem uzņēmumiem. Iespējams, ka es iesniegšu vairākus grozījumus, jo es uzskatu, ka jā, nekas jau piebilstams jūsu ziņojumam nebūtu, jo tas tiešām ir ļoti labs. Vai ir vēl kāds, kas vēlētos izteikties? Švāba kungs, jā. Lūdzu. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Ja vicepriekšsēdētājs Pitēlis kungs šeit atzinumu izstrādā, tad es domāju, ka būtu labi, ja mēs varētu intensīvi diskutēt un ne tikai pateikt, nu tas ir labs. Es domāju, ka dokuments ir ļoti izsvērts. Bet es domāju, ka varētu vēl uh, vairāk uzsvērt, ja mēs gribētu, tad e-pārvaldība samazina uh, izmaksas un samazina uh, administratīvās, administratīvos šķēršļus. Tas uzlabo uzņēmēju un arī iedzīvotāju iespējas. Tas jau ir ierakstīts, bet to varētu vēl vairāk uzsvērt. Un vēl. Uh, uh, Solvit un e, Europe portāli šeit tos varētu vēl vairāk izcelt. Un treškārt. Protams, ka mēs varētu padomāt, ka lielāka konsolidācija tiem tīklojumiem, kādi jau ir, palīdzētu MVU, lai viņiem būtu ātrāk un vienkāršāk pieeja informācija un arī instrumentiem, ja būtu tādas centrālas attīklojuma iespējas. Un līdz ar to mēs veicinātu mobilitāti un pārobežu sadarbību MVU. Mēs to vienkāršot arī gluži vienkārši. Es domāju, ka vicepriekšsēdētājs Pitēlas kungs jau ir norādījis uz vienotiem, uh, vienotām kontaktu adresēm, tas būtu jātīsta, un es domāju, ka vajadzētu pieminēt arī to, ka šie vienotie kontaktu uzskaitījumi ir uh, pareizi jāīsteno dalību valstīs, jo šeit, nu vismaz um, diskusijas par pakalpojumu direktīvu ir norādījušas uz to, ka pastāv vēl tomēr dažas šaubas, un šaubas vajadzētu kliedēt. Priekšsādātāja kungs ir vēl citi vairāki punkti, bet nu es domāju, ka Mm, kopumā priekšlikums ir ļoti labs, un es esmu iepriecināts par iespējamo nākošo sadarbību. Paldies! Indeed, Mr... Paldies! Paldies, eh, prieksēdētāji vietniekungs. Jā, es jūs nenosaucu pēc eh, goda amata, bet tagad Vailders kundze. Vai jūs vēlētos vēl kaut ko piebilst ko no komisijas puses? Jā, Paldies! E, jūs varat saukt mani par Valderu, Vilderu, kā vien jums ienāk prātā. Bet e, runājot par e, tām prioritātēm, kuras parādās jūsu ziņojumā, tas pilnībā sasaucās ar komisijas sagatavo, sagatavoto rīcības plānu. Arī mēs iestājāmies par to, ka ir jāveicina pārobežu strādājošo veic, strādāšanas veicināšanu un arī birokrātijas apkarošanu. Un, eh, protams, piemēram, tas, ka lielai daļai visas birokrātijas un visu papīru būtu jānotiek caur internetu ir tikai apsveicam, jo tas nozīmē, ka mēs samazināsim birokrātisko slogu. Un eh, ir vēl vairāk apsveicami momenti šajā ziņojumā. Un eh, arī mēs iestājāmies par to, ka valsts un publiskajam iepirkumam būtu jāparādās internetā. Mēs uzskatām, ka pilsoniskās sabiedrības idejas netiek pietiekami ņemtas vērā, mēs vēlamies iesaistīt pilsoņus daudz lielākā mērā politikas veidošanā. Mēs arī vēlamies nedaudz kritizēt to, ka iedzīvotājiem nav pietiekamu e-zināšanu. Šīs e-zināšanas ir ārkārtīgi svarīgs aspekts, un tas lielākā un plašākā tādā skatījumā saistīts arī ar e-kapacitāti. Un, protams, tas ir saistīts arī ar tā saucamo digitālo darba kārtību. Priekšsēdētājs, paldies! Un tagad dod vārdu Pitelas kungam, priekšsēdētāja vietni, parlamenta priekšsēdētāja vietniekam, un tad varbūt mazliet arī par laika grafikiem lūdzu. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Burtiski 30 sekundes. Es vēlētos pateikties arī komisijas pārstāvēji. Es patiesībā neesmu tik daudz ieinteresēts pantos un, un daudzumos, bet ārkārtīgi patīkam ir dzirdēt uzslavas vārdus. Patiesībā runāsim skaidru valodu. Mums jau visiem ir skaidrs, ka mēs strādājam vienotam mērķim. Mēs vēlamies sagatavot ziņojumu un mēs vēlamies, tātad mūsu galvenais nolūks ir padarīt Eiropu pēc iespējas atvērtāku un pēc iespējas tuvāku iedzīvotājiem. Iedzīvotājiem, pilsoņiem ir jābūt pieejai visiem tiem datiem, kas tiem ir nepieciešami, jo tas veicinās gan nodarbinātību, gan ekonomisko izaugsmu, un es uzskatu, ka tas veicinās arī demokrātiju, īsta patiesu demokrātiju. Mēs runājam par daudzām demokrātijām e - e-demokrātiju, politisko demokrātiju, bet patiesībā viss šis demokrātijas ir nonākusi birokrātijas žņaugos, un es ceru, ka šis ziņojums palīdzēs no tā atraisīties. Uh, Paldies! Tātad es vēlreiz atgādināšu, kā te ir 27. Eh, oktobrs ir grozījuma ieslēgšanas termiņš. Tas ir nākamā nedēļas beigās, un pēc tam 22. novembrī mēs izskatīsim grozījums, un 19. 20 decembrī balsosim komitejā un janvāra plenārsēdē balsojums plenārsēdē. Paldies visiem, kas piedalījās debatēs. Un tagad, ui, izskatās, ka mums nav ziņotāja jo Foksa kungs mūs ir uz brīsniņu atstājis. Esmu pārliecināts, ka tas ir tikai uz brīsniņu, bet um, pats tad varbūt iepazīstināšu jūs ar ēnu referentiem par, kas ir um, Švāba kungs, tā tad ir. Gebhards kundze no SND, Busoja kungs šeit nav, Rēlis kundze, tātad mēs izskatām desmito darba kārtības punktu, gaskārtēja ziņojums par ēs konkurences politiku. Rīles kundze ir, jā. Vai ir vēl kāds? Komisijas pārstāve Tēja Bromsa. Ļoti patīkami. Jā, neredzamais Foksa kungs, jā, Foksa kungs skrien, jāsaka asistents. Mhm. Just while we're doing that, then, just let me talk to you about the. Labi, tad es jūs iepazīstināšu ar laika grafiku desmitajam darba punktam. Uh, so the timetable, just so you know, because Tātad vēlreiz par laika grafiki, grafikiem. Laika grafiks ir saspringts. Empla komiteja 22. novembrī grasās balsot par šo ziņojumu. Līdz ar to mums būs jābalso par grozījumiem 21. novembrī. Un eh, Foksa kungs, es ceru, uh, strādās smagi un sviedraini, lai izskatītu grozījumus un mēģinātu vienoties par kompromisiem. Kāds ir grozījuma ieslēgšanas termiņš? Grozījuma iesniegšanas termiņš ir 26. oktobrs, pulkstens 12. dienā. Švābkungs. Paldies, priekšsēdētājkungs, jūs man dodas iespēju par uh, uh, reglamentu runāt, un es gribēju teikt, ka nu, nekādā gadījumā tā nav bijusi mūsu vēlme par kompromisiem vēlreiz uh, diskutēt un par grozījumiem. Un mēs nu, negribējām nekādā veidā sociāldemokrātiem kādu citu politisko grupu um, kaut kā traucēt. Es tikai gribēju zināt, vai ir uh, kādi citi uh, manis nezināmi grozījumi vai izmaiņas uh, darba kārtībā un reglamentā. Mēs tikai gribēju mūsu grozījumus kompromisiem iesniegt un um, lai mums būtu arī iespēja dalītos uh, balsojums uh, pieļaut. Tas arī ir viss, un es domāju, ka priekšstādāja kungs varētu tam piekrist. Es domāju, ka koordinātori arī to tā vēlas. Nu, praktiski tikai par uh, reglamentu un par komitejām ir šis jautājums. No savas puses var pateikt, ka es esmu tikai koordinatoru sanāksmes un politisko grupu lēmumu kalps, padavīgais kalps. Tātad es darīšu to, kā jūs lemsiet. Un nav manos spēkos un interesēs šeit eh, šķendēties par dalītiem balsojumiem. Es gribu tikai to, ka esmu konstatējis, ka lielāk ka dalīto balsīm pieprasījumi ir no tādas partijas, tad es domāju, ka no nu, viņiem arī nav tādas ļoti lielas intereses, lai mēs procedūru mainītu. Līdz ar to nu, nemaz nav nepieciešams par to diskutēt, vismaz es tā ceru. I mean, I as as... Uh, Kolēģi, es uh, klausos, uh, ko saka man sekretārs un kas ir rakstīts reglamentā. Tā tad komitejā mēs varam balsot par kompromisa grozījumiem dalītajos balsojumos, bet plenārsēdē vairs nē un tas ir būtisks tātad lēmums un vienošanās starp komisiju un padomi, un tas attieksies arī uz mums. Es nezinu, vai tas jau ir nolemts parlamentā, bet es, protams, esmu elastīgs, kā vien politiskās grupas ņēmas, man viss lems, man viss ir pieņemami. Pieņa un eh, tas pats attiecās arī uz referentiem un ēnu referentiem, kā jūs lemsiet par savu ziņojumu un grozījumiem, un tas attiecās arī, arī uz Gebhārdas kundzi. Protams, ka pēdējā brīdī tiek panākti kompromisi kompromiss, un tas ir tikai jēdzīgi un apsveicam komitejai. Tātad es balstos uz katra priekšlikuma izstrādātāja veselo saprātu, šajā gadījumā uz Rīles kundzes veselo saprātu. Un iespējams, ka varbūt citas komitejas lems citādi, bet Foksa kungs, esam laimīgi un priecīgi jūs redzēt. Jā, Es saprotu, ka jūs sekojiet līdz tam, kas notiek Lielbritānijā, bet tagad es došu jums vārdu, lai jūs izteiktos par Eiropas Savienības konkurences politiku. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Es atvainojos, ka es nebiju šeit brīdī, kad jūs man devāt vārdu, bet eh, man bija jāskrien citur balsot. Bet tagad, tātad par konkurences politiku. Runājot par šo ziņojumu, tad eh, ir jāuzsver, ka konkurences politika ir neatņēmama iekšējā tirgus sastāvdaļa. Ne tikai tāpēc, ka tas nodrošina godīgu konkurenci, bet arī tāpēc, ka tas dod lielākas izvēles iespējas patērētājiem. Jautājums ir varbūt vairāk par konkurences politikas īstenošanu. Šis ir 14 mūsu komitejas eh, konkurences politikas ziņojums, un es varbūt vairāk vēlētos runāt par to, ko vajadzētu darīt nākotnē, un esmu savā ziņojumā uzsvērs piecas jomas eh, - pārtikas jomu, cenas, energocenas, vienotā, vienotās, eh, vienotās piešķirto patentu jautājumu un vēl piekto. Protams, ka šie jautājumi ir ārkārtīgi svarīgi, un, bet varbūt mazliet pieskaršos vairākiem no tiem. Lielāka caurskatāmība sniedz patērētājiem pašiem analizēt cenu struktūru. Tas arī padara tirgu atvērtāku, un tas arī veicina konkurenci. Tas nozīmē, ka patērētājiem, īpaši riska grupu patērētājiem, ir vieglāk izdzīvot. Varbūt piemērs no apvienotās karalistes. Ja vairumtirzniecības energo cenas pieaug, tad mazumtirzniecības energo cenas aiziet raķetes ātrumā debesīs. Un eh, tas ir nepieļaujami, un es tiešām ceru, ka lielāka tirgus pārskatāmība un caurskatāmība patērētājiem ļauj saprast, kāpēc tām notiek un vai tas ir adekvāti. Prieksēdētāji kungs, mēs esam jau runājuši šajā komitejā un es vēlētos uzsvērt, ka Ja mēs nākam klajā ar praktiskiem risinājumiem, kurus dalību valsts un komisija varētu piedāvāt tirgumu, tad es esmu pārliecināts, ka, nāk, ka tas nāks par labu patērētājiem un esmu gatavs sadarboties ar ēnu referentiem un visiem šajā jautājumā. Paldies, saka priekšsēdētājs Švāba kungs un Gebhards kundze, Busoja kungs un Rīglas kundze. Švāba kungs. Paldies, priekšsēdētāj kungs un kolēģis Foks ziņojumā norādījis punktiem, kas ir būtiski. Es pilnībā tam piekrītu un gribu norādīt uh, un teikt paldies kolēģiem komitejā, ka mm, bija uh, iespējams uh, saskaņot mūsu termiņus ar uh, atbildīgo uh, komiteju un ekonomikas komiteju. Nu, protams, 2009. ziņojumu 2011. gadā pieņemt. Uh, Uh, nav īpaši veiksmīgi, būtu nepieciešams tāds rētāks risinājums, un esmu ļoti ļoti iepriecināts, ka mēs neilgi pirms balsojuma etrekomitē balsosim. Tas mums dod iespēju efektīvāk strādāt. Par to, ko teica Foks kungs, pieminēšu tikai vienu lietu. Tas ir par sešo, punktu, sasto punktu viņa sarakstā. Arī es atzinīgi vērtēju padomas lēmumu. Ministri ir veiksmīgi lēmuši par Eiropas patentu, bet domāju, ka tas nav vienīgais pasākums, kas veicinās konkurētspēju. spēju un uh, uzlabos situāciju. Es domāju, ka tas ir pozitīvs, bet ne vienīgais pozitīvais lēmums, un uh, to varu atbalstīt pilnībā. Un es gribētu kā punktu par caurskatāmību vēl vairāk uzsvērt, nekā Fakskungs to darīja. Patērētājiem bieži vien tādi karteļveidīgi komisijas lēmumi par. Uh, uh, sodu apjomu nevar saprast. Arī ekonomikas komitejā par to tiek diskutēts tieši šī iemesla dēļ. Runa iet par efektivitāti un caurskatāmīgu attiecībā uz sodu naudēm, un mums vajadzētu komisiju aicināt uh, publicēt šos šo metodu, kā tā aprēķina sodus un to publiskot un arī iekļaut to regulā. Un arī pārskatīt laiku pa laikam tos un, piemēram, arī uh, izlīdzinošais maksājums trešajiem, piemēram, patērētājiem, uh, ko skar šāds karteļu vienošanās. Un uh, pā citus punktus es uh, negribētu uzsvērt. Es uh, ceru, ka pēc tam būs laba viedokļa apmaiņa un ka mēs uh, arī uh, veiksmīgi atzinumu varēsim sastādīt. Lielas paldies! Uh, Mrs. Gephardt. Jā, tagad šodien. Uh, paldies. Varbūt ekonomikas komiteja varētu mazliet laicīgāk ķerties pie tēmām, lai beigās viss nebūtu jāsasteidz, jo mēs arī gribam strādāt efektīvi šeit. Paldies referentam par viņa atzinumu. Novērtēju to ļoti pozitīvi. Un tieši caurskatāmība attiecībā uz cenām ir būtisks jautājums. Te varētu minēt vēl arī citus piemērus, ko es iekļaušu grozīmos, piemēram, viesabonēšana un arī citas tēmas. Ļoti augstu vērtēju arī trešo punktu, kur runa ir par um, pārtikas piegādes, apgādes ķēžu uh, problēmām un vispār, kur var, kā var saprast, kur pārtikas apgādes ķēdē vispār kādā veidā izveidojas cena, jo patērētāji uzskata, ka maksā daudz par daudz, pārāk dārgi, un ja mēs skatāmies, salīdzinām cenas ar, piemēram, iepirkuma cenām no zemniekiem, tad tiešām jājautā, kur tad rodas šī milzīgā cenu starpība. Bet uh, kopumā es esmu pārliecināta, ka mūsu sadarbība norities veiksmīgi. Buzoja kungs, lūdzu. Paldies, es arī gribu teikt paldies Ešlijam Foksam par atzinumu. Tajā ir svarīgi elementi. Uh, kas raksturo iekšējo startautisko tirgu, kurā valda liela konkurence. Un ir ļoti nozīmīgi nodrošināt tādu efektīvu, godīgu konkurenci startautiskajā enerģētikas tirgū. Šobrīd tiek strādāts pie attiecīgiem pasākumiem, un, manuprāt, tie ir soļi pareizā virzienā, lai uzlabot konkurenci enerģētikas tirgū. Tāpat ir svarīgi pasākumi, kas uzlabos konkurences situāciju farmācijas sektorā. Par valsts atbalstu atzinumu projektā nav runa. Manuprāt, Eiropas komisijas lēmums paturēt spēkā esošās normas līdz noteiktam termiņam ir saprātīgs. Un ekonomikas atveseļošana, kā mēs zinām, pagājušā gadā notika ļoti lēni, un mēs joprojām izjūtam lielu spiedienu. Komisijai ir jābūt pragmatiskai, bet jāmeklē arī uh, citi, um, s, arī citi risinājumi, jo ar šīm pārējais noteikumiem mēs nevaram strādāt vēl ilgi uz priekšu. Manuprāt, patērētājiem ir arī vai es pozitīvi vērtēju to, ka patērētājiem būs iespēja biežāk un vieglāk iepirkties izmantojot kartes. Mrs. Rula. Rīles kundze, lūdzu. Arī es gribu teikt paldies referentam. Uh, jo viņš tiešām ir pievērsies nedaudziem būtiskiem jautājumiem, un mums kā komiteja tiešām nevajadzētu ķerties klāt pie pilnīgi visa, kas ienāk prātā. Bet es piekrītu Gebhardas kundzei, viesabonēšana ir būtisks punkts, kas šeit ir jāskata. Uh, bet eh, citādi, manuprāt, izvēlētās tēmas ir izvēlētas pareizi, jo tieši tur visvairāk pietrūkst caurskatāmības, un ja tam pievieno vēl viesabunēšanu, tad ar to arī būs ganats. Paldies! Un es no savas puses gribu tikai pateikt, ka cenu caurskatāmība, protams, ka Te situācija ir jāla, jāuzlabo. Un mēs redzam, ka salīdzinot cenas dažādās valstīs tādiem pamata produktiem vai precēm, atšķirības ir ārkārtīgi lielas un nav skaidrs, kur tās rodas. Jāvērš um, konkurētspējas ģenerāla direktorāta vērība uz to jo efektīvai konkurencei ir jābūt, lai patērētāji neciestu no negodīguma. Varbūt mēs varētu uzaicināt arī komisijas pārstāvis viesoties pie mums, jo konkurētspējas komisāram, protams, ir liela loma šajā kontekstā. Uh, Bromsas kundze, mums ir ļoti maz laika, varbūt jūs vēlties īsi komentēt. Paldies! Komisija uh, augstu vērtē šo Foksa kunga ziņojumu par Eiropas Savienības konkurences politiku, kā tika teikts jau iepriekš. Un sevišķi augstu mēs vērtējam uh, likumu devēju tiesību sargājošo iestāžu. Um, tiesību sargājušām iestādēm saistītos jautājumus. Paldies! Varbūt jūs varat par laiku, par kalendāro grafiku pateikt dažus vārdus, Foks kungs. Paldies priekšādātāji, paldies arī visiem! kas izteica komentārus. Es eh, piefiksēju to, ko jūs teicāt, pamanīju, uzklausīju arī to, ko teica Rīles kundze par telekomunikāciju nozares um, šo darbības sfēru, proti viesabonēšanu. Paldies! Šo jautājumu Mēs esam noslēguši. Vēl bija iecerēts runāt par Emmas Maklārkinas otro atzinumu par Eiropas iestāžu ieguldījumu Boloņas procesa nostiprināšanā, bet šķiet, ka viņa vēl pašlaik ir ceļā. Uh, So I think from the Commission we have. Taisenkungs pārstāvies Eiropas komisiju. Tātad Taisenkungs. Šis ir kultūras un izglītības komitejas atzinums par Boloņas procesu, kā tas nostiprinās un attīstās. Uh, un Maklārkins kundze tika uzaicināta sagatavot šo atzinumu. Emma, lūdzu, došu tev vārdu, lūdzu iepazīstini ar savu atzinumu. Tev šo, ja šajās dienās darba netrūkst. Jā, laiks. Jūs tiešām ļoti precīzi vadāt sēdi. Runājot par Boloņas procesu nostiprināšanas un attīstību, tas, protams, ir ļoti grūts uzdevums un apjomīgs uzdevums, kas ir, kura mērķis ir uzlabot studentu mobilitāti. Arī uzlabot Eiropas studentu konkurētspēju, piemēram, salīdzinot ar Ķīnu un Indiju, kas ir iecerējušas um, dažādas um, aktivitātes savu studentu mobilitātes veicināšanā. Mums ir jāizveido ietvars universitātēm informācijas apmaiņai, kas ļautu izveidot sistēmu, kurā mobilitāti varētu attīstīt. Mums ir jāuzlabo Eiropas universitāšu konkurētspēja, un šeit es esmu uzsvērusi, ka Boloņas process ir cieši saistīts ar profesionālo kvalifikāciju, un dalībvalstīm ir cieši jāsadarbojās, lai uzlabotu arī um, caurskatāmību kvalifikāciju atzīšanā. Nākamā ceturtdiena ir grozījumu iesniegšanas pēdējais termiņš, pusdienlaiks nākam ceturtdien, un 2. novembrī notiks ziņa atzinuma izskatīšana plenāru sēdē, bet, protams, ka es labprāt uzklausīšu ēnu referentus. Paldies! Legripas kundze, Gebhardes kundze, Rīles kundze, jūs droši vien visi gribēsiet kaut ko teikt. De Legripas kundze, lūdzu. Paldies, priekšādētāji! mēs atkal runājam par mobilitāti. Tas ir Eiropas iekšējā tirgus tādas kā avantūras centrālais elements. Un Maklārkenes kundzes atzinums ir vērtējums visnotaļ pozitīvi. Uh, Es pārstāvu Franciju, mani interesē kino, un man prātā nāk divas filmas, kurās tēma ir studentu mobilitāte. Viena no tām ir um, filma, kas tika izrādīta arī citās valstīs un dažādās valodās. Un konkrēti bija redzams, ka studentu apmaiņa ir ļoti būtiska. Uh, nu, tādēļ mēs varam runāt par konverģenci, es piekrītu referendam un arī uh, visus tos akcentus, kādi tiek likti uz dažādiem aspektiem, uz dažādiem darba aspektiem, kas vēl ir jāveic. Nu, neminēšu visu to, kur esam, kur piekrītam. Tas ļoti nozīmīgi, un tie, šādi punkti ir daudz skaitlīgi. Es, protams, mm, sazināšos ar referentu, lai iesniegtu pāris, um, lai runātu par pāris tēmām, un domāju, ka varbūt, ka mēs uh, varētu arī Erasmus programmu pieminēt. Es domāju, mēs um, zinām, ka varbūt arī kultūras komiteja to tā ļoti plaši darīs, bet, nu, ievērojot to, cik liels skaits studenti piedalās Erasmus programmā, tas būtu nozīmīgi. 2010. gadā tie bija 2,2 miljoni studenti, kas saņēma Erasmus stipendijas, un es domāju, ka, nu, līdz ar to tas varētu būt nozīmīgi. Jāsver tās nozīmīgums un arī. Uh, līdzekļi, kādi e, e, tiek dot Erasmus programmai, jāpalielina, un tas būtu varbūt, ka, nu, tāds, tāds drusmīgs solis, bet tajā pašā laikā būtu labi, ja visu atbalstu varētu sniegt Erasmus programmai. Varbūt, ka arī tāpat mēs varētu pievērsties jautājumam par to, ka jāievēro uh, pārējas uh, periods un arī prakses jautājums jāietver, piemēram, prakses, kas ir ārzemēs veikt studiju procesā, lai varētu uzsvērt to procesu, ka mēs domājam, ka šis um, prakses periods ir arī studiju uh, studiju laikā ietverams. Nu, par to varētu runāt un pieminēt to. Un bez tam, nu, noslēgumā mm, informācija studentiem ļoti nozīmīga, teiksim, kurs, kurs sākumā vai beigās, lai nu, viņi varētu izmantot visu mobilitāti, kādu vien ir iespējama. Jo stipendijas kopumā Erasmus netiek pilnībā izmantots un varētu varbūt aicināt par informācijas līdzekļu plašāku izmantošanu dalību valstīs un organizēt, lai informācijas sniegšana būtu pastiprināta, lai to sniegtu uh, jauniešiem, kas ir nu, šī mērķa auditorija. Tie ir šie pāris jautājumi, kurus gribētu uh, pieminēt un um, kopā ar referentu vēl pāris tēmas izskatīšu un ar referentu kopā. Un kopumā ļoti pozitīvi skatos šo dzinumu. Paldies! Uh, thank you very much indeed. Paldies! Gebhardas kundze. Es zinu, ka Vaņo kundze aktīvi interesēs par šo lietu, bet tagad Busoī kungs lūdzu. Paldies, priekšsēdētāj kungs. Arī es vēlētos pateikties eh, referentam par šo eh, referentē par šo ziņojumu, un man ir liels prieks sadarboties ne tikai šā ziņojuma, uh, ietvaros, bet arī Boloņas procesa izskatīšanā, un es atbalstu abus ziņojumus. Kaut arī sistēma nevienmēr darbojas tā, kā mēs to vēlētos, varbūt, ka sistēma ir pareiza, bet tās īstenošana nevienmēr ir augstākajā augstākajos labumos. Un, protams, ka e, Boloņas procesam ir jātiek īstenotam ne tikai Eiropas Savienībā, bet arī ārpus, ja mēs to vēlamies. Un, protams, ka mums ir jābūt e, skaidram priekšstatam par to, kā Boloņas process tiek īstenots. Jo, ja tas netiek īstenots adekvāti, tad e, mēs varētu kaut ko darīt lietas labā, lai sakārtotu to. Otrs ziņojums ir par zinātnieku pārvietošanos, zinātnieku mobilitāti. Tas ir Lāras Komī ziņojums par finansiālo izpēti un pētniecību. Runājot par saistību starp eh, profesionālo kvalifikāciju atzīšanu un boloņas procesu, tad eh, es tiešām ticu, ka šai saiknē ir jābūt spēcīgākai. Protams, ir ļoti labi, ka studenti var studēt citā valstī, bet viņiem pirms studiju uzsākšanas ir jābūt skaidrai informācijai par to, kāda būs viņu izglītība certifikācijas ziņā un vai viņu iegūtā izglītība tiks atzīta viņu izcelsmes valstī vai citā dalību valstī. Un patiesībā ir jau bijuši gadījumi, kad studentiem ir grūti uh, ar diplomu atzīšanu savā izcelsmes valstī un kredītpunktu ieskaitīšanu. Un visbeidzot, vajadzētu būt labākai sadarbībai, lai padarītu studentu un arī zinātnieku dzīvi vieglāku, un es vēlētos pateikties Maklārkins kundzei un visiem pārējiem priekšsēdētājs. Paldies, Rīles kundze! Rīles kundze! Jūs pirmā lūdzu. First. Gut, vielen Dank. Ich also... Paldies. Es aizstāju arī Turunenes kundzi, kas nav klāt. Gribu teikt paldies referentei. Mēs gribam teikt paldies, jo ir izvēlēti pareizie akcenti, proti spēja strādāt savā profesijā un attīstīt darba tirgu nepieciešamās kompetences un prasmes. Bet kāpēc es piedalos debatēs? Tā iemesls ir pieredze, kāda ir dalība valstīs ar boloņas procesu. Tā ir ļoti atšķirīga, jo procedūras vai veidi, kā šis process notiek, ir dažādi. Un tas, ko stāstīja Buzoja kungs un Legripas kundze par punktu pārnešanu un atzīšanu. Par šiem jautājumiem arī manā dalībvalstī tiek izteikta kritika, jo uh, studenti ļoti labprāt piedalās Erasmus iespējās, bet viņi nezin, vai šīs prakses pēc tam tiks atzītas un tās varēs izmantot. Un abas filmas, ko jūs pieminējāt, ir rādītas arī Vācijā, vācu valodā. Tās ir ļoti skaistas filmas. Ir nepieciešams kvalitatīvi izanalizēt Boloņas procesu dalību valstīs, lai mums būtu informācija par to, kur process norisinās sekmīgi un kur netik sekmīgi. Paldies! Much, Paldies! Atvainojiet, nebija krāta un uh, domāju, ka mēs nedaudz vēlāk skatīsim šo punktu. Nu, es gribēju pateikties Harkins kundzei, Maklārkins kundzei, un es domāju, ka atzinums ir būtībā ļoti labs. Būtiskais ir pieminēts. Un tas jau ir liels izaicinājums. Un tagad sakot, uh, atsauksmes uz programmām un trešo iesaucu un komisijas lomu, kādu tika pieminēta. Es domāju, ka ir absolūti nepieciešams noskaidrot, kādas ir saiknes starp Boloņas procesu 49 valsts un ES. Trajos punktos proti kursu harmonizācija, tad kredīta punktu STS ieviešana un diplomu certifikācija. Es domāju, ka nu, tas labāk, labi eh, darbojas, nu, labāk nekā sliktāk. Nu, un tagad jautājumu, cik tālu doties tālāk. Tas ir ne tikai par konkurētspējas jautājumu, bet arī par mentalitātes jautājumu. Ir jāuzdod jautājums par institūciju nozīmi un lomu. Nu, mēs nerekstam būt pārāk eh, tādi uzstājīgi universitāšu institūciju ziņā. Un ir arī vēl viens tāds, nu, tāds e, punkts, kurš vēl skaidrāk jāuzraksta e, pār atzīšanu un arī mobilitāti attiecībā uz jauniešiem, jo kurs ir tik ļoti atšķirīgi e, dažādās valstīs un arī reģionos un arī fakultātēs, ka katrs ir pārliecināts, ka, nu, viņam ir tas labākais risinājums apmācībā. Uh, Un šī pieeja citās universitātēs, tāpat arī daļēji tāda atbildība uh, par to, ka Erasmus nav pilnīgi veiksmīgs, ir jāuzņems tieši šajā jautājumā. Manā valstī kopš pagājušā gada ir situācija vēl uzlabojama Erasmus apmaiņu jomā, bet bieži vien uh, universitātes tādēļ, ka tām dažkārt nav administratīvo līdzekļu, lai aizpildītu dokumentus un dosie. Ja pat arī nu, par labu informāciju. Dažkārt ir tāds nu, kā avējs ļaut studentiem doties prom. Un ir arī tādas bažas, ka viņi varēs, nevarēs visu kursu noklausīties pirms viņu uh, darba beigām. Tas ir arī jautājums par moduļiem. <clears throat> Tas būtu tāds elastīgāks risinājums ļaut studentiem. Elastīgāk uh, rakstīt, bet man liekas, ka būtu labāk jākoordinē un tādai vispārīgākai pieejai būtu jābūt. Uh, Tagad, um, lai izlīdzinātu atšķirības starp valstīm, bet, nu, protams, um, specifiskie jautājumi jāievēro. Un vajadzētu tādu minimālo kopsaucēju atrast. It īpaši tajās valstīs, kur ļoti daudz kas ir obligāti un maz, kas uh, tiek atstāts uh, kā studentu izvēle. Uh, šeit nu, katram studentam vajadzētu ļaut izvēlēties, um, kādu modeli viņš vēlas mācīties un ļaut tādu lielāku izvēles brīvē. Tagad sastais paragrāfs un saistība ar profesionālas kvalifikācijas atzīšanu šeit ir redzama, jo ar CTS tas atsaucas, kā arī ar uh, iespējamiem salīdzinājumiem. Mm. <clears throat> Bieži vien, uh, bieži vien risinājumi ir tādi, ka vajadzētu pārdomāt par kompetenci un ne tikai vienīgi par kursu saturu. Tas ir tāds ļoti ambiciozs mērķis, bet man liekas, ka absolūti tas ir nepieciešams mēģināt izveidot tādu salīdzināšanas instrumentu, lai dalībvalsts un universitātes varētu izveidot tādu salīdzinošu tabulu par tā saukto kredītu punktu piekšķiršanu, lai kursi būtu salīdzināmi jo 3-4 kredītpunkts var saņemt par vienu punktu un kādā valstī un uh, 10 kādā citā, citā universitātē, citā valstī. Un es domāju, ka tas nav īsti labi ne studentiem, ne arī idejai kā tādai, kuru mēs šeit Eiropas līmenī esam izvirzījuši par šiem jautājumiem. Paldies! Well, thank you all very much for your Paldies! Paldies visiem, kas izteicās, vai kādam vēl būtu kas piebilstams. Varbūt, ka Tīsona kungs vēlētos izteikties eh, ģenerāla direktorāta, kas atbildīgs par izglītību vārdā. Jāpaldies priekšsēdētāji kungs, un es vēlētos pateikties par interesi, ko komiteja izrāda par izglītību. Izglītība ir ārkārtīgi svarīgs jautājums, un to nevar atstāt tikai izglītotāju rokās. Tāpēc ir svarīgi, lai arī parlaments iesaistītu šajā jautājuma izskatīšanā. Kā jau deputāti pateica, komisija pirms pāris nedēļām publiskoja augstākās izglītības modernizācijas dokumentu, un šajā dokumentā parādās saistības starp referentes ieteiktajiem priekšlikumiem un arī komisijas agrāk izteiktajiem priekšlikumiem īpaši prioritāšu aspektos nākotnē. Jo, protams, ka augstākās izglītības iestādes un arī universitātes kā zināšanu sniedzējas ir ārkārtīgi svarīgs resurs, un mums ir jārunā arī par augstākās izglītības plašāku pieejamību plašākām masām. Un, protams, ka ir jārunā arī par jaunu, ja varētu tā teikt, klientu piesaistīšanu augstākās eh, izglītības iestādēm. Ir ārkārtīgi svarīgi, lai mēs uzlabotu arī kvalitāti un kursu atbilstību. Īpaši tas ir svarīgi šobrīd, kad mēs runājam par augstākās izglītības iestāžu pabeigušo iespējas iegūt darbu. Universitātes šobrīd aktīvi darbojās eh, jaunrades un arī pētniecības jomās, un e, par visu to mēs runājam š, savā tātad komisijas sagatavotajā komunikē. Runājot par Boloņas procesu, kā jau priekšstādātāja vietnieks teica, daudz kas ir panākts. Desmit gados kopš Boloņas līgums stājās spēkā, daudz ir panākts. Divas trešdaļas no valstīm, kuras ir apstiprinājušas Boloņas procesu, šobrīd 90% visu viņu apmācības programmu ir sadalīta starp starp eh, bakalaura, maģistra un doktorantūras studi studijām, un 45 no 47 Boloņas līguma parakstītajām valstīm darbojās sistēma, kas savstarpēji, atbil, at, at, eh, kas savstarpēji atbalsta kredītpunktus un e, atlikušās universitātes ir tā saucamajās regulētajās profesijās, profesijās un uz kurām attiecās regulēto profesiju direktīva. Un kaut arī komisija pilnīgi skaidri ir uzdevusi jautājumu gan ekspertiem, gan arī konsultāciju procedūrā. Tātad, kā izveidot saikni starp profesionālo kvalifikāciju direktīvu un boloņas procesu, tad šobrīd ir samērā grūti redzēt, kā šo saikni padarīt vēl ciešāku, jo šī te sistēma, kas darboja, profesija kvalifikācijas sistēma, kas darbojās dalību valstīs, nevienmēr ir savietojama. Uh, Runājot par šīm profesijām, tad eh, patiesībā šobrīd arī pašas augstākās izglītības iestādes vēlas kaut ko mainīt, jo tās ir šobrīd universitātes, kuras sagatavo savu kursu programmu un eh, arvien vairāk augstākās izglītības iestādes vēlas kļūt neatkarīgas. Protams, ka tiks sagatavots ziņojums par Boloņas procesa īstenošanu, ko mēs nākamā gada aprīlī prezentēsim Bukarestē organizētajā konferencē. Komisija eh, vēlas eh, vairāk strādāt pie juridiskā aspekta, un, protams, ka šajā ziņojumā mēs daudz sīkāk izstrādāsim visus punktus, daudz sīkākā iepriekšējos gadus, un es esmu pārliecināts, ka tas arī parlamentam būs lietot labs. Katrā ziņā šeit mēs esam dzirdējuši gan deputātu teikto, gan arī citus viedokļus, un ar prieku sadarbosimies ar jums arī turpmāk. Paldies, priekšsēdētāji kungs! Paldies, priekšsēdētājs saka, un tagad eh, dod vārdu referentei, burtiski kopsavilkumam un noslēgumu vārdiem. Jūs jau teicāt, kāda ir grozījuma ieslēgšanas termiņa, bet varbūt uh, jā, vai nu jūs to atkārtojat vai nē, bet man Klārkins kundze vārds jums. Paldies visiem, kuri piedalījās šajās debatēs, paldies par liederīgajiem komentāriem arī no komisijas puses. Katrā ziņā sagatavojot eh, atzinumu, ir ārkārtīgi grūti tajā iekļaut pilnīgi visu, ko mēs vēlētos, jo, protams, ka es vēlējos arī pieminēt Erasmus programmu, kas daudziem studentiem ir devusi vienreizēju iespēju studēt un dzīvot citā dalībvalstī. Bet, kā jau teicu, savā atzinumā vēlētos runāt par to, kāds ir iekšējā tirgus komitejas skatījums uz augstāko izglītību. Bet, eh, protams, eh, kā jau es teicu, būs ziņojums par zinātnieku mobilitāti, un tas eh, varētu patiesībā mums palīdzēt. Un, protams, kāds ir varbūt sadarbības starp dažādām institūcijām un arī ir vesela virkni iespēja cilvēkiem, protams, ceļot un eh, studēt citās valstīs. Katrā ziņā ideja šeit ir ārkārtīgi daudz, un es būšu tikai priecīgi sadarboties ar saviem ēnu referentiem. Paldies, saka priekšsēdētāja kungs. Tātad 27. oktobrs ir grozījuma iesniegšanas termiņš. Mums būs 22. novembrī balsojums par šo atzinumu, un tur mums būs daudz balsojumu. Es tikai vēlējos pateikt, ka tā ir pēdējā pilnā trīs dienu sēžu sērija. E, mūsu komitejai 23. mēs balsosim, un e, atkal mums būs par Turciju ārkārtīgi daudz interesantu diskusiju par to, kā mēs varam sadarboties starp šīm valstīm. Un visbeidzot, 5. decembrī būs cita komitejas sēde, kurš ir, kur būs šajā gadā pēdējā. Ir iespējams arī tikties 20. decembrī, un es jūs pavisam drīz informēšu, vai mums būs sēde 20. decembrī vai nē. Tas ir pēdējais šās dienas darba kārtības punkts. Mums vēl būs īsa koordinatora sapulce. Vēl, vēlētos pateikties visiem referentiem, īpaši Maklārkins kundzei, kura šobrīd ir bijusi tāds smags svars, ja tā varētu teikt, jo mēs ar viņas ziņojumu izskatīšanu sākām un arī beidzām. Paldies visiem, paldies visiem ēnu referentiem. Tātad burtiski pāris minūšu pauzīte, lai cilvēki var iziet no telpas, un tad sāksim koordinatoru sēdi. Paldies visiem par šodien. Paldies!